Kolēģi, lūdzu apsēdieties un sāksim laicīgi tādēļ, ka mums ir ļoti, ļoti noslogota darba kārtība. Kolēģi, es jūs lūdzu ievērot klusumu, lūdzu ieņemiet savas vietas. Mēs sāksim. We begin with the adoption of the agenda, colleagues. Mēs sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Kolēģi, mums nebūs piecu minūšu nokavēšanās eh, tagad kā parasti. Tāpēc pateicos visiem kolēģiem, kas ir ieradušies laikus. Mums ir jāsāk ar darba kārtības pieņemšanu, vai visi ir gatavi. Kolēģi, um, kas attiecās uz a, to, to darbu kārtības punktu, tas ir atlikts. 18. darba kārtības punktu tas ir atlikts, ja neviens neiebilst, un mazliet vēlāk mēs sveiksim mūsu vidū Latvijas prezidentūras pārstāvis ministrus Rasnaču kungu un Kozlovska kungu, un uh, laipni lūdzam mūsu vidū ministra kungi, bet oficiāli mēs jūs tūliņ sveiksim, tad, kad tiksim līdz tam darba kārtības punktam. Uh, Kolēģi, mums ir vairāki priekšsēdētāja pazikumi, paziņojumi. Es ceru, ka kolēģi tuliņi apsēdīsies. Lūdzu, lūdzu, sēdieties. <clears throat> Tā, vispirms man nu jums ir jāpasaka, ka dāniski un horvātiski, diemžēl, tulkojumi šodien nebūs. Un, um, Un eh, nebūs šis tulkojums mūsu eh, pirmajā darba cēlienā no 9 līdz 15.1. Tālāk koordinatori ir pieņēmuši sekojošu lēmumu attiecībā eh, par uh, ārkārtas lībe sēdi. Tā notiks 27. janvārī pulkstens uh, 9 līdz pulkstens pusē vieniem. Un ja jums par to iebildumu nav, tad es šo uzskatu par pieņemtu. Mums ir ļoti noslogota darba kārtība un kolēģi sapratīs, ka šī ir uh, pirmā oficiālā tikšanās kopš uzbrukumiem Parīzē Un tas, ko es vēlējos darīt, ir dot jums izpratni par to, kādā režīmā mēs strādāsim. um, pie jautājumiem, kas ir radušies un pie kuriem ir jāstrādā pēc šiem uzbrukumiem. Mums, kā Libe komitejai, būs iespēja sekot šiem jautājumiem īpaši tuvu. Un mums būs iespēja strādāt pie šiem eh, jautājumiem pēdējā lībe komitejā. Mēs, protams, īsi apspriedām teroristu uzbrukumu Parīzē un tūlītēja uzmanība tika pievērsta tām, lai tiktu arestēti teroristi un izteikta līdzjūtība uh, upuru ģimenēm. Taču tagad mums ir uh, jārunā arī par terorismu apkarošanu un par uh, cīņu pret radikalizēšanos. Un uh, notika ārkārtas ārlietu ministru sēde 11. janvārī. Uh, Tur tikās iekšlietu ministri un eh, tika runāts par to, kā um, var aizsargāt demokrātijas pamatus, kā piemērot ANO rezolūcijas 1377 eh, un 2178. Tik runāts arī par to, kā um, dalīties ar izlūkošanas informāciju, tāpat arī kā. Mm, mm veikt pārbaudēs uz um, Eiropas Savienības ārējām robežām ar iespējamiem uzlabojumiem Schengens robežu kodeksā. Un visbeidzot uh, tik runāts par to, ka ir jāuzlabo sadarbība ar ASV un um, Kanādā. 29. janvārī notiks neformālā Tieslietu un iekšlietu ministru padome Rīgā, un tas ir eh, pirmais darba kārtības jautājums, par ko es jūs gribēju uz, uh, izstāstīt tālāk. Otkārt, mēs, protams, būsim iesaistīti likumdošanas darbā, un es esmu to diezgan plaši apspriedis ar Libe ko koordinatoriem pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Un mēs turpināsim šīs diskusijas ar visiem locekļiem Libe komitejā. Un tad vēl viens paziņojums man ir. Mm, eh, Vairāki es līderi, kas ir aicinājuši uz vēl uh, stingrākiem pasākumiem pret terorismu un radikalizāciju. Un es domāju, ka mums vajadzētu nevis tagad steigā sataisīt kaut kādus jaunus instrumentus, bet gan labāk izmantot tos, kuri mums jau ir. Un mums ir, ir um, jāizstrādā tāda tā kā ceļu karte pret terorismu un pret radikalizāciju, un mēs saprotam, cik problēma ir nopietna. Taču tai jāpieiet ļoti rūpīgi. Un ceturtais at, punkts priekšsādātāja paziņojumas attiecās uz um, Eiropas padomes tikšanos, kas ir paredzēta 12. februārī. Un tie ministri, kas mums šodien ir klāt, viņi ir piederīgi, protams, visam tam, visai tā darba programmai, pie kuras mēs strādāsim. Pagājušajā pirmdienā, 19. janvārī, ārlietu padome apsprieda ārējo dimensiju cīņai pret terorismu. Mm, vakar, 20. janvārī, mēs runājām par uh, sadarbību un iekšējo drošību. Šodien mēs arī pieskarsimies šiem jautājumiem. Un mēs arī dzirdēs, apsveiksim eh, komisārus Jurova un Timermans, Timermanu, kas eh, arī īsi uzstāsies. Komisāru kolēģija šodien no rīta tiksies, lai apspriestu pretterorismu pasākums. 27. janvārī es esmu uzaicinājis komisāru Avramopulosu, kas ir ES pretterorismu koordinators un um, pārstāvjus no e, e RAN, lai viņi ierodas pie mums un pastāsta mazliet par deradikalizāciju. Un daudzi no jums piedalīsies šajās debatēs. 28. par šo jautājumu būs diskusija plenārs sēdē 29. kā jau es teicu, būs tieslietu un iekšlietu ministru padome Rīgā, kurā piedalīsies vismaz divi referenti no šīs komitejas. Um, februāra sākumā Francijas iekšlietu ministrs Kazanovs tiksies ar Libe koordinatoriem. Februārī Eiro jūs rīt nāks klajā Lībe ar ziņojumu par uh, um, <clears throat> krimināla tiesiskuma atbildi uz pretterorisma jautājumiem. Um, Un mums uh, vēl ir paredzēts starptautisks samīts pret varmācīgu ekstrēmismu, kuru um, mm, vadīs ASV prezidents. Tas notiks 18. februārī. Jūnijā mums būs kopīga noklausīšanās Libijas sēde komitejām par solidaritātes klauzulu un kas attiecās uz pasažieru datu rēģistru, kas jums visiem ir prātā, tad 4. februārī referents tiksies ar N referentiem un ar nacionālajiem ekspertiem šajā jautājumā. Tāda ir mūsu darba programma. Mūsu nākamā sanāksme šeit Lībē būs 27. janvārī. Un kolēģi, tas, ko es jums te tagad stāstu, nav tā, ka es no uh, savu priekšsēdētāja krēsla gribu jums kaut ko noduktēt. Es vienkārši gribu jums izstāstīt, kādi jautājumi tiks apspriesti un uh, Libe komiteja, mēs būsim centrālā šajos jautājumos parlamentā. Protams, ka jūs to apspriedīsiet arī savā grupā, jūs to apspriedīsiet ar saviem ekspertiem, ar uh, savu pieredzi, es to apzinos, taču mans darbs ir nodrošināt, ka jums ir kaut kāds laika ietvers un ka jūs darbojaties pēc tādas programmas, kad jūs varat saprast, ko un kā jūs varat apspriest. Tie ir priekšsādātāja paziņojumi šodien attiecībā uz mūsu darba kārtību, kādu un ko uh, apspriest attiecībā uz šiem notikumiem. Un, protams, nākamā formālā sanāksme būs 27. janvārī. Tie ir priekšsādātāji paziņojumi. Es nekādus komentārus no jums tagad negaidu. Ja jūs tam visam piekrītat, tad ir Labi, varbūt es jums aizsūtīšu ēpastu ar datumiem, lai jums ir vieglāk sekot līdzi, un, un varbūt, ja jūs vēlaties kaut ko teikt, tad izsakieties pēc šī ēpasta saņemšanas. Tāpēc tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma. Ņemot vērā to, ka mums ļoti noslogota uh, gara uh, diena, un tā kā bija daudz priekšsēdētāju ziņojumu, varbūt atliksim ceturto darba kārtības jautājumu, kur bija runa par koordinātoru rekomendācijām. Un ķersimies uzreiz pie trešā jautājuma, kas attiecās uz Latvijas prezidentūru, un uzklausīsim abu ministru prezentāciju. Es domāju, ka kolēģi par to priecāsies. Ķersimies pie trešā darba kārtības punkta. Uh, Un šeit mums ir abi ministri, e, kurus mēs uzklausīsim, bet mums ir arī citi jautājumi, ko es uzskatīt. Mēs sveicam mūsu vidū Rihārdu Kozlovski, Latvijas iekšlietu ministru, un arī Dzintaru Rasnaču kungu, Latvijas tieslietu ministru. Mēs esam ļoti gandrīti, ka jūs šodien esat šeit ar mums Briselē un ka jūs mums pastāstīsiet par to, kādas ir Latvijas prioritātes e, prezidentūras laikā. Pēc tam būs um, jautājumi, no, nu, ko uzdos koordinātori no katras politiskās grupas, tad jūs varēsiet atbildēt, tad būs otrais jautājuma rauns. Un tāpēc es tagad aicinātu uh, komitejas locekļus, lūdzu, kad jūs uzdodat savus jautājumus, ierakstieties divās minūtēs. Vispirms es došu vārdu Kozlovska kungam varbūt. Uh, Nē, man te saka priekšā, ka vispirms jādod vārdu Rasnačkungam, es atvainojos. Un pirms jūs sākt runāt, es gribētu pateikties par tiem, par tām sanāksmēm, kas mums jau ir bijušas šeit, tāpēc lūdzu Rasnačkungs, jums vārds. Dear Chairman, Honorable Member. Priekšsarētāji kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir patiesa prieks būt šodien šeit, lai piedalītos diskusijā par Latvijas prezidentūras prioritātēm tieslietu jomā. Ievērojot Eiropas Savienības valodu daudzveidības principu, es turpināšu savu uzrunu latviešu valodā. Latvija ir pirmā Latvijai šī ir pirmā prezidentūra un tā vienlaiks sakrīt ar laiku, kad pilnvērtīgu darbu uzsākus arī jaunā Eiropas komisija un jaunais Eiropas parlaments. Es ceru, ka tas iezīmēs īpaši aktīvas un ražīgas sadarbības sākumu. Vēlos uzsvērt, ka Latvijas prezidentūra liek lielas cerības uz sadarbību ar Lībe komiteju jo no šīs sadarbības veiksmes ir atkarīgs tas, cik rezultatīvi mēs varētu risināt aktuālos drošības un tiesiskuma izaicinājumus gan pašā Eiropā, gan ārpus tās robežām. Negaidītie traģiskie notikumi, barbariskais terora akts Francijā un sekojošie notikumi pirmajā prezidentūras nedēļā Eiropas Savienībai atgādināja, ka terorisma draudi ir ļoti nopietna Eiropas drošības problēma. Pieminētie notikumi Francijā un citās Eiropas Savienības valstīs prasa vienotu Eiropas rīcību. Līdz ar to Latvijas prezidentūrai cītīgi jāstrādā, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju drošību un aizstāvētu Eiropas vērtības, humānismu un brīvību visplašākajā tās izpausmē. Vēlos uzsvērt, ka Latvijas prezidentūra asi nosoda naida un neiecietības sludināšanu, radikalizāciju un terorismu. Mēs turpināsim strādāt, lai uzlabotu Eiropas Savienības valstu sadarbību terorisma draudu novēršanai un lai cīnītos pret terorismu visās tā izpausmēs. Eiropas Savienībai nepieciešama ātra, koordinēta un pārdomāta rīcība drošības jautājumos. Taču, lai, taču tai būtu jābalstās uz stingriem cilvēktiesību un pamatbrīvību cīņas ievērošanas pamatiem. Godātie deputāti, tiesiskums, pārdomāts līdzsvars starp sabiedrības un personas interesēm un savstarpējā uzticība skaidri iezīmējas Latvijas prezidentūras prioritāšu pamatā tieslietu jomās. Ļaujiet man iepazīstināt jūs ar Latvijas prezidentūras prioritārajām projektiem. Pirmkārt, vēlamies panākt būtisku progresu personu datu aizsardzības regulējumā. Mēs to uzskatām par prioritāti numur viens. Otrakārt, sniegsim savu ieguldījumu Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Treškārt, turpināsim stiprināt aizdomās turēto un apsīdzēto personu tiesības krimināla procesa ietvaros. Pirmkārt, par personas datu aizsardzības regulējumu. Mūsu mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku progresu attiecībā uz datu reformu Tiecamies panākt vispārējo pieeju padomē par datu aizsardzības pakotni, lai varētu pēc iespējas drīzāk uzsākt trialogu ar Eiropas parlamentu. Nākamnedēļ neformālajā tieslietu un iekšlietu ministru padomē, kas notiks Rīgā, mēs diskutēsim par regulas un direktīvas aptvērumu, lai abus projektus virzītu kopā, kā to ieteicis tieši ir Eiropas parlaments un lai virzītos kopā straujāk uz priekšu. Lai pre Latvijas prezidentūra turpinās Itālijas prezidentūras kvalitatīvi īstenoto darbu par vienas pieturas aģentūras mehānismu, kur šobrīd jau ir daudz izdarīts šajā jomā, un padomu ir spējusi atrast vienotu pieeju attiecībā uz tieši mehānismiem un struktūru, kā šī vienas pieturas aģentūra darbosies. Vēlos minēt, ka personīgi uzskatu vienas pieturas aģentūras mehānismu par vienu no regulas vissvarīgākiem elementiem, kas dos vistiešāko labumu Eiropas iedzīvotājiem. Otrakārt, par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Šeit ir jārunā par trīs projektiem. Pirmais tā tad ir Eiropas prokuratūras projekts, otrs ir Eiropas Savienības finanšu interešu krimināla tiesiskās aizsardzības projekts, un trešais ir Eirodžās projekts. Pirmkārt par Eiropas prokuratūras projektu. Par šo jautājumu pienāca laiks tomēr pieņemt izšķirošus lēmumus padomē, Tā kā jau vairāk nekā gadu ekspertu līmenī runājam par, par prokuratūras izveidi, Latvijas prezidentūras mērķis ir pieņemt daļējo vispārējo pieeju par pirmajiem regulas galvenajiem pamatpantiem. Lai sasniegtu šo mērķi, esam uzsākuši fokusētas diskusijas ekspertu līmenī par vēl neizdiskutētiem jautājumiem, lai straujāk virzītos tieši uz lēmumu pieņemšanas politisko līmeni. Mums ir jānodrošina regulējuma efektivitāte un Eiropas prokurora biroja neatkarība. Mūsu vīzija un pamata mērķis diskusijās par Eiropas prokuroru regulu ir radīt instrumentu, kam būtu pietiekama pievienotā vērtība, aptverot pēc iespējas vairāk dalību valstu. Eiropas prokuroru izveidas kontekstā esam īpaši ieinteresēti sadarboties tieši ar jums, ar Eiropas parlamentu, regulāri informējot par diskusiju attīstību padomē. Otrakārt par Eiropas Savienības finanšu interešu krimināla tiesiskās aizsardzības direktīvas projektu. Latvijas prezidentūra plāno veltīt daudz pūļu, lai nodrošinātu padomes un Eiropas parlamenta vienotu redzējumu par šā projekta turpmāko virzību. Vēlamies darboties cieši ar Eiropas parlamentu, un tāpēc esam pārliecināti, ka tieši LIBE komitejas atbalsts būs izšķirošais šajā jautājumā. Ir virkne atvērtu jautājumu, jo īpaši pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas noziegumu iekļaušana direktīvas tvērumā, kas ir vienlīdz nozīmīgs jautājums gan parlamentam un Eiropas komisijai, gan padomē. Tāpēc saredzu, ka šajos jautājumos būtu jārod atbilstošs politisks risinājums, kas būtu mums visiem pieņemams. Par Eirodžast projektu runājot. Decembrī padomas līmenī esam panākuši daļējo vispārējo pieeju. Latvijas prezidentūra uzskata, ka ir svarīgi palielināt Eirodžast institucionālo un operacionālo efektivitāti. Eirodžast loma ir īpaši svarīga arī terorismu noziegumu koordinētā izmeklēšanā. Eiropas Savienībā saistībā ar ātru informācijas apmaiņu. Attiecībā uz šī priekšlikuma virzību Latvijas prezidentūrai ir vēlme pieņemt vispārējo vienošanos padomē jau martā. Tas nozīmē, ka padome būs gatava uzsākt trialogu ar parlamentu un komisiju. Mēs saprotam, ka projekts ir saistīts ar Eiropas prokuratūras projektu, taču uzskatām, ka ir pamats virzīties uz priekšu ar Eirodžas projektu, uzsākot trilogu pēc iespējas ātrāk. Vēlos īpaši uzsvērt, ka Latvijas prezidentūra ļoti būtiska būtu veiksmīga sadarbība ar Eiropas parlamentu tieši arī Eirodžas projekta uh, sakarā, Eirodžas regulas sakarā. Treškārt par aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesībām krimināla procesā. Te es vēlētos apliecināt Eiropas parlamentam, ka Latvijas prezidentūra turpinās darbu kopumā trim kriminālu procesuālo tiesību projektiem, kas saistīti ar aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem. Jau pagājuši gadu padomu pieņēma vispārējo pieeju attiecībā uz direktīvu par bērnu tiesību aizsardzību krimināla procesa ietvaros jūnijā, kā arī vispārējo pieeju attiecībā uz nevainīgumu prezumcijas direktīvu. Tas bija decembrī. Dāmas un kungi, Latvijas prezidentūras prioritātes ir skaidras. Datu aizsardzība, Eiropas Savienības finanšu aizsardzība un krimināla procesuālo tiesību nodrošināšanu. Trīs svarīgākās prioritātes. Šīs prioritātes mīsies ar kopīgu Eiropas Savienības risinājumu meklēšanu, lai padarītu Eiropas pilsoņus daudz drošākus, pilsoņu tiesības daudz aizsargātākas un Eiropas kopējās pamatvērtības ievērojami neievainojamākas. Noslēgumā vēlos minēt ka viena no galvenajām Latvijas prezidentūras prioritātēm visās nozarēs, es uzsveru visās nozarēs, tajā skaitā arī tieslietās, būs ciešāka sadarbība ar austrumu partnerības valstīm, un Eiropas izaugsme būs veiksmīga tad, kad tai kaimiņos būs demokrātiskas, tiesiskas un drošas valstis. Mūsu mērķis un uzdevums ir palīdzēt austrumu partnerības valstīm par tādām kļūt. Darba būs daudz, bet Latvijas prezidentūra ir apņēmības pilna aktīvi virzīt diskusijas un meklēt kompromisus gan starp dalību valstu viedokļiem, gan sarunās ar Eiropas parlamentu. Cieša un konstruktīva sadarbība būs mūsu visu veiksmes pamatā. Noslēgumā es vēlos uzsvērt, ka Latvijas prezidentūra ir vērsta uz dialogu, ir vērsta uz sadarbību un aicināt visas iesaistītās puses panākt mazu solīti viena otrai pretīm, lai gūtu rezultātu visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Mums ir jārāda paraugs sabiedrībai, ka nevienmēr cīņa par savu taisnības pierādīšanu ir labākais līdzeklis ceļā uz progresu. Tā vispirms ir sadarbība, tolerance un cieņa. Uz šiem principiem arī jābalsta mūsu kopējās vērtības, caur tiem jānodrošina mūsu pamatiesības. Piemērosim šos principus ik viens savā ikdienā. Strādāsim tiesiskai, demokrātiskai, drošai un veiksmīgai Eiropai. Paldies! Thank you. Thank you very much, minister. Paldies, ministra kungs. Un uzreiz pārējām pie ministra Kozlovska. Lūdzu, jums vārds. Godātais priekšsādātāja kungs, cienījamie deputāti, man šodien ir liels gods eh, uzrunāt jūs Latvijas prezidentūras vārdā. Paldies par doto iespēju iepazīstināt Latvijas prezident, ar Latvijas prezidentūras prioritātēm. Sadarbība ar Eiropas parlamentu ir būtiska Latvijas prezidentūras sastāvdaļa, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņu labākās intereses. Ceru, ka šodienas viedokļu apmaiņa ar Latvijas prezidentūras prioritātēm kalpos par pamatu turpmākai sadarbībai un dialogam starp padomu un Eiropas parlamentu. Pašlaik tik aktālos jautājumos kā iekšējā drošība, terorisms, migrācija. Kā jau Latvijas premjere savā uzrunā pagājušā nedēļā Strasbūrā 7. teica, tad 7. janvāra notikumi Francijā un tiem sekojošie notikumi visā Eiropā ir pastiprinājuši bažas par mūsu kopējo drošību. Eiropas Savienības atbildēji uz šiem notikumiem ir jābūt vienotiem un saskaņotiem. Mūsu mērķis ir nemainīgs - Eiropas Savienības vērtību un brīvības saglabāšana un aizsargāšana. Drošības nodrošināšana Eiropā jābalstās uz cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Šajā kontekstā vēlos informēt par Latvijas kā padomas prezidentūras turpmākiem soļiem, kā arī akcentēt jautājumus, kurus uzskatām ir nepieciešama neatliekama rīcība. Vēlos uzsvērt, ka tikai ar kopīgu darbu, atvērtā dialogā, mēs spēsim veicināt Eiropas Savienības kā vienotas, drošas un tiesiskas telpas turpmāku attīstību. Šajā ziņā var apliecināt, ka Latvijas prezidentūra ir atvērta aktīvai sadarbībai ar Eiropas parlamentu un īpaši Lība komiteju. Visos uzsāktajos iekšlieku likumdošanas jautājumos kā arī dažādos politikas plānošanas jautājumos. Tikai ar kopēju rīcību mēs varam panākt, ka mums ir atbilstoši instrumenti, lai nodrošinātu Eiropas pilsēņiem drošību. Dāmas un kungi, pirmkārt, vēlos izcelt, ka Latvijas prezidentūra turpinās jau Itālijas prezidentūras laikā iesāktās aktivitātes, kas ir ietverts mūsu kopējā trio programmā. Ievērojot tikko minēto, ka savu lielāko izaicinājumu mēs redzam nodrošināt stabilu, stabilu un prognozējumu Eiropas Savienības politikas iekšliet jomā attīstību, kas sniedz nepieciešamo drošību Eiropas pilsoņiem, pilnībā garantējot to cilvēktiesības un pamatbrīvības. Vienlaiks mums ir jānodrošina spējas reaģēt uz aktuāliem izaicinājumiem un notikumiem Šajā kontekstā es vēlos sākt savu šodienas prezentāciju ar esošajiem izaicinājumiem cīņā pret terorismu. Kā jau tika minēts, tad nesenie barbariskie uzbrukumi Parīzē ir pelnījuši vis, visasāko nosodījumu. Vienlaiks Francijas iestāžu un iedzīvotāju reakcija raisa vispatiesāko apbrīnu un solidaritāti. Gan notikumi Parīzē, gan arī Beļģijā atkārtoti apliecina, ka terorismu draudi ir viena no nopietnākajiem draudiem Eiropas Savienības iekšējai drošībai. Ir svarīgi nodrošināt, ka mūsu reakcija ir atbilstoša un savlaicīga. Jāatzīmē, ka terorismu draudi un darbs pie to novēršanas un mazināšanas nav jauni. Aktīvs darbs šajā jomā norisinās jau labu laiku, un Latvijas prezidentūra šajā jomā turpinās iepriekšējo padomas prezidentūru, tostarp Itālijas prezidentūras iesākto darbu. Svarīgākais izaicinājums ir nodrošināt, ka jau iesāktais darbs tiek uzlabots. Latvijas prezidentūra aktīvi strādās, lai veicinātu jau esošo pasākumu īstenošanu, kā arī notiktu nepārtraukts darbs pie papildu nepieciešamo pasākumu identificēšanas, lai iespējami novērst šādu traģisku notikumu atkārtošanos nākotnē. Mēs plānojam pievērst īpašu uzmanību aktuāliem izaicinājumiem cīņā ar terorismu neformālajā tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē Rīgā janvāra beigās. Mēs esam aicinājuši tajā piedalīties arī Lība priekšsēdētāju un ticam, ka sanāksme sniegs nozīmīgu ieguldījumu turpmākajiem pasākumiem cīņā ar terorismu. Svarīgi ir vienoties par konkrētiem veicamiem pasākumiem, un kopēju ietvaru turpmākai rīcībai. Latvijas prezidentūra plāno īpašu uzmanību veltīt pasākumiem, lai atbalstītu un stiprinātu cīņu ar radikalizāciju, pilnveidot informācijas apmaiņas iespējas un sadarbību atbildīgo iestāžu starpā. Kā jau atzīmēja Latvijas premjeras Straujums kundze savas uzstāšanās laikā Eiropas padomē šā gada 14. janvārī, Latvijas prezidentūra pozitīvi novērtē ka ir atsākošās diskusijas par Eiropas Savienības pasažieru data reģistra izveidi. Mums ir jāizmanto tās iespējas, ko sniedz šādu datu apstrāde cīņā ar terorismu un organizēto noziedzību. Protams, ka šādai datu apstrādē ir jābūt ierobežotie tikai konkrētiem mērķiem un jāatbilst visiem datu apstrādes un aizsardzības nosacījumiem. Bet, lai panāktu šo mērķi, ir svarīgi, ka mēs atklātā dialogā diskutējam Varu vēlreiz apliecināt, ka Latvijas prezidentūra ir gatava dialogam par Eiropas Savienības pasažieru datu apstrādes mehānisma izveidi. Kā jau minēju, tad Latvijas prezidentūra ir stingri pārliecināta, ka visiem šiem pasākumiem jābalstās cieņā uz cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Mums ir jāatrod līdzsvars, kas garantē Eiropas pilsoņiem drošību un pamatiesību ievērošanu. Tāpēc esmu pārliecināts, ka Lība komitejas atbalsta šajā jautājumā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka teroristi apdraud mūsu kopējās vērtības un rada plaisas mūsu sabiedrībā, sanaidojot dažādas sabiedrības grupas, reliģijas. Dāmas un kungi, Terorismu draudi nav vienīgie draudi Eiropas Savienības iekšējai drošībai. Tāpēc Latvijas prezidentūra veltīs nepieciešamo uzmanību, lai mēs varētu pabeigt Itālijas prezidentūras laikā uzsākto darbu pie Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijas aktualizēšanas. Esmu pārliecināts, ka vien, vienošanās par aktualizēto Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju kalpos par būtisku ietvaru turpmākajiem pasākumiem mūsu kopējās drošības nodrošināšanai. Tāpat vēlos apliecināt, ka Eiropas parlamentam, ka Latvijas prezidentūra iekšlietu jomā aktīvi turpinās darbu pie atvērtajiem tiesību aktiem, kas saistīti ar drošības nodrošināšanu. Esam apņēmības pilni turpināt Itālijas prezidentūras uzsākto trialogu ar Eiropas parlamentu par Eiropolu regulu, kā arī strādāt, lai līdzīgas sarunas varētu tikt uzsāktas par cepalu regulas priekšlikumu. Dāmas un kungi, kā jau mūsu itāļu kolēģi iezīmēja savas prezidentūras beigās, migrācijas spiediena radītās problēmas ir un būs aktuāls Eiropas Savienības un līdz ar to Latvijas prezidentūras jautājums. Pašā gada nogalē un sākumā mūs visus pārsteidza spoku kuģu fenomens ar savu augsto aprēķinu, pametot bīstamos ūdeņos neaizsargāts cilvēks, to starp bērns un sievietes. Šie konkrētie gadījumi papildus uzsvēra, ka ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības kopējo atbildi, un mēs nevaram novērst savu uzmanību no migrācijas problēmām. Latvijas prezidentūra uzskata, ka Eiropas Savienības atbildi ir jāskatās plašākā kontekstā un ir jāturpina ieviest izstrādāto visaptverošo pieeju cīņai pret migrācijas spiedienu. Situācija nav uzlabojusies un turpmāka pasākuma ieviešana ir nepieciešama. 2014. gada oktobrī padomē apstiprinātie secinājumi aptver plašu spektru pasākumus Turklāt to izmantošana ir attiecināma arī uz citiem reģioniem, ja tiek konstatēts, ka tas ir nepieciešams. Mēs uzskatām, ka ir jāturpina aizsāktā sadarbība ar trešajām valstīm, kas vērsta uz migrācijas sistēmu un pārvaldības kapacitātes stiprināšanu. Tāpat operācijas Tritons laikā ir pierādījusies tās neaizstājamība un mums ir nepieciešams to stiprināt, kas ir viens no taustāmāk, taustāmākajiem solidaritātes izpausmes veidiem. Vienotas patvērums sistēmas ieviešana visās dalību valstīs ir viens no elementiem, kas mums visiem jāveicina. Vēlos uzsvērt, ka cīņa pret migrācijas radīto spiedienu ir tikai viens no migrācijas fenomena aspektiem. Migrācija nav tikai problēmas. Migrācija var tikt izmantota kā izaugsmes un konkurētspējas veicināšanas instruments. Šajā kontekstā jāatzīmē, ka komisija ir ieplānojusi nākt klajā ar Eiropas darba kārtību migrācijai. Mēs gaidām komisijas priekšlikums migrācijas veicināšanai, un Latvijas prezidentūra ir gatava strādāt ar tiem. Tikmēr Mēs esam apņēmības pilni turpināt esošo migrācijas iniciatīvu virziešanu, kam būtu pozitīva ietekme uz Eiropas Savienības izaugsmi. Kā zināms, padoma Itālijas prezidentūras beigās apstiprināja savu gatavību sākt sarunas ar Eiropas parlamentu par studentu un zinātnieku direktīvas priekšlikumu. Mēs esam gatavi strādāt kopā ar jums visiem, lai rastu kompromisu starp padomas un Eiropas parlamenta pozīcijām pēc iespējas ātrāk. Tāpat mēs aktīvi strādājam, lai panāktu padomas nostāju par grozījumiem Dublīnas regulā un uh, direktīvā, un es atvainojos direktīvā, un varētu uzsākt sarunas, tādējādi risinot jautājumus par nepilngadīgo interešu aizsardzību, kam tā visvairāk vajadzīga. Šengens telpas darbība ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, ko atzīst arī mūsu pilsoņi. Tās darbības turpmāka pilnveidošana ir viens no priekšnoteikumiem drošai ceļošanai kopīgajā telpā bez robežām. Latvijas prezidentūra turpinās aizsākto darbu viedo robežu sistēmas izveidē. Mēs apzināmies bažas, ko ir pauduši vairāki deputāti, un esam gatavi cieši strādāt, lai tās novērstu un mazinātu. Tiekoties trīspusēji, kā tika aizsākts jau Itālijas prezidentūras laikā. Noslēgumā vēlos uzrunāt iekšliet jomas ārējās dimensijas jautājumus. Ārējās jomas ietekme uz iekšliet jautājumiem ir nenoliedzama. Mūsu iekšējā drošība un arī migrācijas plūsma pārvaldība ir tieši neatkarīga no globālajiem notikumiem. Tāpēc Sadarbība ar trešajām valstīm ir svarīga, un mēs turpināsim to attīstīt. Prezidentūras laikā tiks turpināts iesāktās aktivitātes gan mobilitātes jomā, gan iekšējās drošības jomā. Tomēr jāatzīmē, ka atsevišķa Latvijas prezidentūras prioritāte ir sadarbība ar austrumu partnerības valstīm. Šajā kontekstā Mēs plānojam organizēt kopēju Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu ministru līmeņu tikšanos, lai apspriestu sasniegto tiecību aizsardzības stipri, sistēmas stiprināšanu. Godātie deputāti, pēdējie notikumi parāda, ka mūsu darbs ietekmē katru pilsoņu ikdienu un vienlaikus arī norāda, ka mums ir vēl ļoti daudz darāmā. Ceru, ka Latvijas prezidentūras laikā mēs spēsim sasniegt progresu visos jautājumos, ko šodien uzrunājam. Dāmas un kungi, Latvijas prezidentūra ir apņēmumi, apņēmības pilna aktīvi virzīt diskusijas un meklēt kompromisus gan starp dalību valstu viedokļiem, gan sarunās ar Eiropas parlamentu. Cieša un konstruktīva sadarbība ir vienīgais veids, kā sasniegt mūsu kopējo mērķi droša Eiropa, cilvēktiesību un pamatiesību ievērošana. Paldies par uzmanību. Thank you, minister. Lielas paldies, ministru kungi. Tagad uh, mums ir jāķerās uzreiz pie jautājumiem, tāpēc, ka eh, jautājums uzdot vēlas ļoti daudz deputāti un tas ir pilnīgi saprotams. Tāpēc eh, ātri sāksim ar koordinātoru jautājumu eh, raundu un vispirms uzdos tautspārtīs eh, kolēģi jautājums. Liels paldies, priekšsādātāji! Jā, priekšsādātāja kungs, es šodien runāju tautas pārdīs vārdā un es ļoti sirsnīgi sveicu uh, um, tieslietu un iekšlietu ministrus no Latvijas, un es viņiem vēlu visu to labāko viņu darbā un arī visu to labāko prezidentūrai. Es vēlētos um, dažus komentārus izteikt. Tieslietu ministra kungs. Mana grupa atbalsta trīs jūsu prioritātes, kuru jūs jūs nosaucāt, arī e, mums tās ir prioritātes. Protams, ka ir nepieciešams e, strādāt pie datu aizsardzības pakotnes. Skaidra lieta, ka mums ir jāstrādā arī pie Eiropas Savienības ekonomiskajām e, interesēm. Protams, eiro jūs stiprināt, jā aizstāvēt arī eh, aizdomās turamo tiesības. Jā, protams, taču, ministra kungs, kāpēc jūs nerunājāt par upuru tiesībām? Upuriem arī ir tiesības. Ja notiek kaut kāds uzbrukums, eh, īpaši teroristu uzbrukumi, tad eh, te. Um, tas to nevar novērst. Viss viņi jau ir e, pagalam. Džihāda upuri. E, iekšliet ministra kungs. Paldies par jūsu komentāriem un paldies arī par jūsu prioritātēm, taču es vēlētos jums um, pastāstīt par to, e, ko mēs domājam mūsu tautas partijas grupā. Uh, Es tā vēlētos sintezēt to, ko jūs teicāt. Jūs gribat teikt, ka Eiropas Savienība ir domāta tām, lai aizstāvētu tiesības, lai izmeklētu, uh, lai veiktu preventīvus pasākumus, bet, lai to izdarītu, mums ir 16 aģentūras, 16 o, iestādes, kas ir atkarīgas no aģentūrām. Un tas viss ir domāts tam, lai tikai nodarbotos ar vienu un to, pu, vienu un to pašu. Paklausieties, vai ar 16 aģentūrām mums jau nepietiks, lai mēs varētu eh, tik galā ar visu, kas mums jāizdara? Mana atbilde ir nē. Nē. Šīm aģentūrām darbība pārklājās un tās nav efektīvas. Te ir nepieciešama starp eh, šīm aģentūrām sadarbība. Man uztrauc eh, džihādistu uzbrukumi. Saprotiet, tas nav kaut kas, kas vienreiz notika un vairs nebūs. Mums ir jāspēj sevi no tā aizsargāt. Ministra kungs, es saprotu, ka jums ir jāizsakās piesardzīgi un diplomātiski, taču mums ir nepieciešams kaut kādas tūlītējas tieslietu sistēmas reformas, tādēļ, ka citādi mēs varam sastapties ar jauniem terorismu aktiem. Runājot par pasažieru datu rēģistru, tad, manuprāt, tas nevar būt jauna likumdošanas priekšlikuma priekšmets. Mēs jau noturējām vienu sanāksmi um, uh, kopā ar uh, komisāru Avramapolusu. Uh, Un kāpēc mēs to darījām? Mēs to darījām, lai uzlabotu šo priekšlikumu. Um, Un, lai mēs varētu aizsargāt datus, un tieši tāpat mums arī jāturpina strādāt. Tālāk par Eiropolu. Eiropolam ir jābūt uh, prioritātei ministra kungs. Tad, kad mēs runājam par robežām atkal, arī šim robežu jautājumam vajadzētu būt uh, Latvijas prioritātei. Eh, tas, kas attiecās uz iebraukšanu, izbraukšanu eh, Schengenas zonā. Un, manuprāt, tie ir tai svarīgākie jautājumi. Tāpēc, ministru kungi, man šķiet, ka uh, jūs esat guvuši tagad ieskatu tajā, kāda ir tautas partijas doma un uh, kāds ir mūsu viedoklis par Latvijas prezidentūras prioritātēm. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad došu vārdu Birgitei uh, no sociāldemokrātu grupas, un mums sarakstā ir 22 kolēģi, kas vēlētos uzdot jautājumus, tāpēc lūdzu uh, um, izsakieties īsi. Es saprotu, šī ir pirmā reize, kad ministri pie mums ir ieradušies, un, protams, jums gribas uzdot jautājumus. Un um, tā um, pasažieru datu reģistri jautājums ir ļoti eh, svarīgs, tāpēc es saprotu, uh, Ah, vai, ah, ka, ka jūs varat, nē, nē, es, es nenorādu personīgi uz jums, ministra kungs, es, es vienkārši runāju ar, ar komisijas, komisijas locekļiem. Un ah, es te paskatījos arī uz sekretariātu tagad drošības pēc. Tagad nākamais jautājums no sociāldemokrātu koordinātors puses. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Eh, no rakstiskā pieejamā dokumenta un no tā, ko mēs dzirdējām šorīt, ļoti daudz jautājumu ir. Es gan centīšos ierobežot savus izteikumus eh, trijos eh, jautājumos. Vispirms ar prieku konstatēju, ka beidzot mēs esam tik tālu tikuši, ka padome patiešām datu aizsardzības jomā ir gatava apspriest gan regulu, gan direktīvu. Mani interesētu tas, vai prezidentūra uzskata, ka būs spējīga aptuvenu vismaz datumu nosaukt, kad varētu pieņemt uh, padomas nostāju gan par regulu, gan par direktīvu. Jo arī dalību valstīs padomē, cik es saprotu, ir debates par uh, veselu virkni jaunu pasākumu, kuru mērķis ir nodrošināt lielāku drošību. Visi šie pasākumi balstās uz datu ievākšanu un apstrādi. Un, protams, ka šādā gadījumā būtu labi, ja mums būtu vienoti datu apstrādes eh, un aizsardzības standarti visā Eiropā. Un būtu labi, ja paketi varētu apstrādāt kopā ļoti palīdzētu ātra virzība uz priekšu, ņemot vērā īpaši to, ka jau trīs gadus notiek debats par šo priešlikumu. Tālāk jautājums drošības pasākumi. Tur es vēlētos vēl papildināt to, ko kolēģis Dievs Demera tikko teica. Mums ir ne tikai ļoti daudz aģentūras, kas nodarbojas ar drošības jautājumiem, bet arī ļoti daudz visdažādāko pasākumu, uh, Eiropas līmenī drošības ziņā, gan arī nacionālā līmenī, un izskatās, ka nevienam nav pilnīgs pārskats par to, kas tie ir par pasākumiem, kā tie miedarbojas, cik efektīvi tas viss vispār ir. Ir pat ziņojumi par to, ka ne visi Eiropas pasākumi tiek efektīvi izmantoti dalību valstīs, vismaz ne visās. Manuprāt, vispirms ir jāpārbauda esošā situācija, lai tiktu skaidrībā par to, kuri varbūt pasākumi ir lieki un kur būtu kaut kādas, eh, kaut kāda iztrūkuma, kur nepieciešams ir eh, pieņemt kādu jaunu pasākumu. Tālāk temats par informācijas apmaiņu. Arī tas ir temats, kur mums ir nepieciešams uzlabot situāciju ļoti lielā mērā, īpaši pēdējās dienās pēc šiem uzbrukumiem. Mēs dzirdējām atkal un atkal, ka ne visas dalību valstis savu informāciju dara pieejamu citām dalību valstīm, un Eiropas Savienībā tā ir problēma, ka atsevišķas iestādes, atsevišķas valstis patur šādu informāciju sev. Un tur mums vajadzētu ļoti ātri rīkoties un runāt par jauniem pasākumiem. Debats par iespējamiem jauniem drošības pasākumiem, eh, kas man pietrūks bišķiņi, ir cīņa ar radikalizāciju Arī tur es dzirdu, jā, mēs vēlamies apkarot radikalizāciju, kontrolējot internetu, kontrolējot sociālos tīklus, bet nē, es uzskatu, ka svarīgāk ir pievērsties jautājumam par to, kādēļ šie tā saucamie ārvalstu kaujinieki nav gan tikai cilvēki no trešām valstīm, kas ierodas pie mums, bet tie ir mūsu pilsoņi, kas mūsu dalību valstīs tiek radikalizēti. Un nekad nebūs viens risinājums visai šai problēmai, bet man pietrūkst mazliet dalību valstu atbildības sajūta izdarīt spiedienu padomē, lai garantētu arī to, kur varbūt ir sociālie jautājumi jārisina, kur ir integrācijas jautājumi jārisina, lai cilvēku, lai cilvēks uzrunātu. Un pēdējais jautājums pavisam īsi Visaptrošais e, dialogs par migrāciju un pēgļu jautājumiem, nu, to mēs nevarēsim īstenot šodien kā diskusiju, bet man ir iespējas, ka mūsu apspriestie pasākumi cīnoties ar bēgļu plūsmu sadarbību ar trešām valstīm uh, Eh, bēgļu nometnes eh, trešajās valstīs. Vis, mērķis tam visam izskatās ir tas, ka nepieļaut, ka bēgļi nonāk Eiropā. Es vēlos konkrēti jautāt, ko darīs prezidentūra, lai tiešām visas dalību valstis ievērotu solidaritātes principu, uzņemtu bēgļus, kas bēg no kara darbības, Un pavisam tieši jautāju prezidentūrai, vai jūs varat ar labu piemēru rādīt, kā tas būtu darāms, un humanitāra palīdzību sniedzot vai palīdzot sadalīt bēgļus ar dalību valstīm. Paldies! Okay, thank you very much. Lielas paldies, Birgite. Tagad uh, man ir jāsaka, kolēģi, jums tiešām ir jāizsakās uh, kodolīgi. Es saprotu, ka jums gribas izstāstīt savu viedokli, bet nu paldies par komentāriem. Timotiju, lūdzu goja grupas vārdu. Liels paldies, priekšsādātāji. Uh, es arī vēlētos izteikt savu prieku par mūsu latviešu draugu um, uzstāšanos. Es nezināšu garu un plaši par pasažieru datu reģistru, jo man ir bijusi tā privilēģija strādāt pie šī jautājuma jau trīs gadus, un es tikai pateikšu, ka es ļoti priecājos par tiem komentāriem, ko es šeit šajā sakarā dzirdēju no esošās prezidentūras pārstāvjiem. Es vēlējos parunāt par imigrācijas jautājumu un tīpaši par dalību valstu atbildību, kad tiek um, piešķirtas atļaujas tiem, kas uh, imigrē uz Eiropas Savienību. Esmu noraizējies par to, kādos apstākļos un cik ilgi tiek turēta cilvēki, kamēr e, šīs atļaujas tiek piešķirtas. Brīžiem runa ir par vairākiem mēnešiem un ir pilnīgi vienalga, vai mēs šeit piemērojam Dublinu vai jebkādu citu pieeju. Katrā ziņā cilvēkiem tas ir jāgaida diezgan nepatīkamos apstākļos un uh, būtu ļoti svarīgi, ka dalību valstis padomātu par savu atbildību. Es vēlētos īpaši pieminēt šeit bērnu un uh, par to, kā izturās pret bērniem. Taču mani uh, bažīgu dara arī tas, kā bērnus izmanto kriminālie noziedznieki grupējumi e, vai kā viņi tiek izmantoti um, cilvēku tirzniecībā, un uh, tas ir pilnīgi nepieņemami. Un visbeidzot, es gribētu runāt par uh, procedurālajām tiesībām krimināltiesībās. Mums ir uh, pamats bažīties, ka virkne elementos šajās procedurālajās tiesībās netiek piemērotas, un es ceru, ka Latvijas prezidentūra, kas runā, ka tā ir viena no viņas prioritātēm, veltīs šim jautājumam nākamos pāris mēnešus. Priekšstādātāja kungs, es vēl vēlētos pateikt, ka drošība, protams, ir ļoti svarīgs jautājums. Tikko kā notiek kāds terora akts, tā uzreiz mēs sākām par to domāt Taču, manuprāt, mums, kā komitejai, kas sadarbojas ar prezidentūru, ir jāatcerās, ka tas, ko mēs šeit darām, nav uzreiz tulītais efekts. Tam, ko mēs darām, ir jābūt ar tālojošām sekām. Tas attiecās arī uz drošības jautājumiem, tad tas mums ir jāņem vērā. Lielas paldies! Paldies! Tālāk no Alde grupas Cecīlija Vilkstrom. Paldies! Labs rīts visiem! Sveicu jūs mūsu vidū šodien! Un es vēlu jums arī visu to labāko prezidentūrā un ļoti ceru, ka varēsim strādāt kopā ar jums pie dublēnas regulas. Un šodien ļaujiet man jums uh, pievērst ties um, da, dubl, Dublin, Dublinas regulai un patvērums sistēmai. Mēs strādājam pie tās jau pusotru gadu un tā vēl joprojām nav ieviesta. Tad mēs sastapamies jau ar Tarakela gadījumu Eiropas Savienības tiesā, kas norādīja spriedumā, kādas ir um, Eiropas Savienības vājās vietas. Tiesa norādīja, ka e, e, Šveice šajā gadījumā ir pārkāpusi trīs tī, e, cilvēku tiesības par um, spīdzināšanu, par necilvēcīgiem apstākļiem. Uh, pārvadot šo ģimeni no Šveices uz Grieķiju. Un ko jūs domājat par šo spriedumu? Vai jūs par to vispār zinat? Tagad, um, vai jūs, ko jūs varētu teikt par to, ka tikai sešas no visām uh, Eiropas Savienības dalību valstīm lielā daudzumā uzņem imigrantus. Jūsu valsts ir viena no tām, kur varētu teikt, imigrantus ir uzņēmusi tikai tādu saujiņu vien. Ko jūs domājat par um, mm, solidaritāti starp dalību valstīm? Tad, kad uh, notiek diskusijas par patvērumu pakotni, tad mēs it kā runājam par to, ka dalībvalstīm ir jābūt solidārām, bet praksē nekas netiek izdarīts. Ko jūs esat plānojuši darīt? Un vēl īsumā es gribu pieskarties pasažieru datu reģistram. Jau pusotru gadu mēs strādājam pie šī jautājuma, un mana grupa ir centusies um, nākt klajā ar jaunu priekšlikumu par um, PDR un ar tādu priekšlikumu, kas uh, varētu būt pieņemams balstoties uz pēdējiem tiesas spriedumiem. Šodien visi runā par PDR, taču mums ir uh, konstruktīvi pie tā jāturpina strādāt tāpēc es ļoti ceru, ka mums būs ļoti laba sadarbība. Thank you, and the only other... Jā, paldies, mums ir vēl viens koordinators no um, EFDD. Vai kāds ir no EFDD? Paldies, priekšsēdētāji. Arī es, tāpat kā mani kolēģi, vēlu veiksmi jaunajai Latvijas prezidentūrai. Esam izskatījuši piedāvātās prioritātes un ir lietas, kurām mēs, protams, piekrītam un ceram, ka darbi nākamos mēnešus ies uz priekšu ātrāk nekā pagājušos sešos mēnešos Itāļu prezidentūras laikā. Tomēr vēlētos pievērsties pāris prioritāšu punktiem. Piemēram, runā, runa bija par iekšējās drošības telpas droš, drošības palielināšanu un iekšējo drošības stratēģiju. Šai ziņā kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas parlaments, kas ir likumdevējs brīvības un tiesiskuma telpas radīšanā, faktiski nevar izdarboties, jo viņa priekšlikums padome vienmēr nobremzē un da grib darboties tieši tāpat kā pirms Māstriktas parlamentam būtu vairāk jāpiedalās šajos darbos attiecībā uz politiku ciklu nopietnu un organizēto, nopietnas organizētas noziedzības jomā. Arī šeit padomi neiesaistīja parlamentu šajā, šajās politikas jomās. Ceram, ka padome ir nodomājusi vairāk piesaistīt parlamentu šai nopietnējā jautājumā, kas ir organizētā noziedzība. Un virzīt uz priekšu to, kas jau ir nolemts. Skatoties uz ANO asamblējas jautājumu par narkotikām. Padome gatavo Eiropas Savienības nostāju narkotiku jautājumā, jo šis jautājums ir ļoti saistīts ar organizēto noziedzību narkotikas ir viens no ienākuma avotiem tai. Runājot par terorismu, ceram, ka politika starp dalībvalstīm būs aizvien saskaņotāka, kā jau arī izteica cerība daži, kol, daži kolēģi. Ceram, ka jūs esat nodomājuši arī turpināt strādāt pie Dublinas regulas. Un darbam ir jābūt konsekventākam, lai cīnītos ar terorismu. Paldies! Kolīgs, because... Kolēģi, es tagad skatos uz koordinatoriem tikai. Vai jūs būtu ar mieru, un es arī to šo jautājumu uzdodu ministriem, um, vai um, es varu dot tagad jautājumu arī deputātiem, un ministri atbildētu pēc tam tādēļ, ka ja ministri sāks atbildēt tagad, tad uh, mums ir ārprātīgi daudz runātāju, kas ir pieteikušies, un tad mēs vienkārši nedzird, nedzirdēsim pārējos jautājumus, un es domāju, ka daudzos jautājumos atkārtosies uh, tas, kas deputātus uztrauc. Nu, kā jums šķiet, vai mēs varam rīkoties tā? Labi, tad tūliņ pat ķersimies pie um, Monikas un Hohmāra kolēģi. Es vēlos jums norādīt, ka jūs drīkstat izteikties maksimums minūti un 30 sekundes, ne ilgāk. Citādi mums izdarba kārtība nojuks. Monika, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzreiz sākt ar pateicību prezidentūrai par programmu, kuru viņi mums ir iesnieguši arī rakstiski. Paldies par to! No tā mēs arī skaidri varam redzēt, eh, kādas ir jūsu prioritātes. Eh, Krimināla tiesības vispirms. Kāds, jūsuprāt, varētu būt eh, laika kalendārs kad jūs domājat, līdz kuram brīdim, vai par, par sakot, kad jūs būtu gatavi pabeigt darbu šajā jomā? Otrs jautājums - Schengen zona. Šobrīd tiek diskutēts par ār, ārējām robežām saistībā tieši ar terorismu draudiem un potenciāliem draudiem, ko rada atpakaļ ieceļojoši uh, eh, ārvalstu kaujinieki. Kāds jūsuprāt ir laika grafiks, eh, ko jūs esat nosprauduši ar iekšlietu ministriem citās dalību valstīs, eh, kad jūs būtu gatavi diskutēt ar Eiropas parlamentu? Jo mums ir eh, tādas nopietnas bažas, ka, protams, ka ir nepieciešams eh, strauji rīkoties, bet mums ir bažas, ka jūs varētu pāriet pie starpvaldību vienošanās, kas varētu radīt zināmas grūtības. Es saprotu spiedienu, kas, kas šobrīd ir balstoties uz drošības situāciju. Tāpēc es vēlos no jums dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par uh, smart borders uh, robežu pakotni un kāds ir laika grafiks. Paldies, ka pieturēties pie laika. Sofija Intvelda tālāk. Jā, yeah, thank you, chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Klausījos abas prezentācijas Un, kā jau varēja sagaidīt, bija liels uzsvars likts uz cīņu pret terorismu. Es ceru, ka jūsu darbā tuvākajos mēnešos tikpat liels uzsvars tiks likts uz demokrātiju, pamatiesību un tiesiskumu aizsardzību. Bieži vien es konstatēju, ka cīņa ar terorismu notiek uz šo tiesību rēķina, kurus mēs it kā vēlamies aizstāvēt. Tālāk konkrēti par pasažieru datu reģistru. Vispirms, man prieks dzirdēt, ka jūsu pirmā prioritāte ir datu paketes e, pieņemšana, datu direktīvas tieši, jo man un citiem tas ir priekšnosacījums, lai sāktu diskusijas par Eiropas Savienības e, pasažieru datu reģistru. Otra lieta, kas varbūt nav pilnībā atkarīga no jums, ir tas, ka mēs vēlamies e, apspriest to balstoties uz jaunu priekšlikumu no Junkera komisijas kas ņemtu vērā neseno eh, judikatūru un eh, būtu samērīgi, kas ir juridiski prasība. Bet es vēlos zināt, eh, manuprāt, ja es pareizi atceros, jūs runājat par Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru, tas laikam jauns elements. Vakar viens no nacionālajiem ministriem arī sacīja, ka tiktu apkopot arī dati no, no vilcienu satiksmes. Nu, mēs red, redzam tādas lietas gandrīz katru dienu, mums būtu tiesības, es domāju, zināt, par ko īsti šeit ir runa. Otra lieta. Es varbūt palaidu garām, bet kāda ir jūsu plāna attiecībā uz horizontālo preddiskriminācijas direktīvu? Uh, jo jūs runājat par eh, tiesību ievērošanu, bet eh, mums, manuprāt, ir nepieciešama arī likumdošana šajā jomā, jo tas ir eh, arī jāatgādina Latvijas prezidentam, kurš ir izteicis homofobisks un nomelnojuši piezīmes par Eiropraidu šovasar. Priekšsarētājs, tas bija es, kurš pieminēja šo iekšējo e- Eiropas e, Savienības pasažieru datu reģistru. Tas bija citā diskusijā. Tie nebija ministri, kas to pieminēja. Paldies, Karlos Koelju tālāk. Obrigāts, senjor prezidents. Paldies, priekšsētāji kungs. Es gribētu pievienoties tiem kolēģiem, kuri novēlēja Latvijas prezidentūrai veiksmi darbā nākamajo, nākamajā pusgadā. Es arī sliecos piekrist jau izteiktajiem vārdiem par traģiskajiem notikumiem Parīzē, proti, ka tie atstās sekas uz prezidentūras prioritātēm. Manuprāt, svarīgāk ir nevis ierosināt jaunus mehānismus, bet pareizi piemērot Schengenas noteikumus. Mums jau ir labi noteikumi un pietiekami drošības ventiļi mūsu drošības mehānismos. Šogad mēs jau sākam izmantot jaunu Schengen sistēmu. Es zinu, ka padome 14. decembra sanāksmē jau to minēja, un ceru, ka mēs būsim spējīgi efektīvāk novērtēt un ātri atklāt problēmas un atrast tām risinājumus. Tāpēc mans tiešais jautājums ministriem un it īpaši iekšlietu ministram ir tāds, kādas prioritātes Latvijas prezidentūra paredzēs jaunai vērtēšanas sistēmas ieviešanai un kādi sadarbības mehānismi tiks izveidot ar komisiju, lai nodrošinātu, ka mēs faktiski atklājam problēmas pie ES ārējām robežām un arī tās atrisinām. Paldies! Paldies! Un tagad nākamais runātājs ir Radev kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, cienītie ministru kungi. Terorisma akti Parīzē un notikumi Briselē vēlreiz pierāda, ka ir nepieciešams nepieciešama pastiprināta cīņa ar terorismu, terorismu un spēcīgākas darbības, lai novērstu jaunus uzbrukumus. Atcerēsimies, ka tūkstošiem Eiropas dar pilsoņu darbojas islāma valstī. Kontrola uz eks, eks, Schengens robežām nevienmēr darbojas, tāpat arī Bulgārijas ārējām robežām. Bulgārijā drošības situācija ir īpaši delikāta, jo mēs atrodamies ārpus Schengenas Vairāk kārt komisija un parlaments ir at, atstiprinājuši, ka Bulgārija atbilst tehniskajām prasībām, lai piedalītos Schengenā, ir īpaši attiecībā ar uz robežu apsardzību un jaunajiem izaicinājumiem, bet atcerēsimies, ka Latvijas prezidentūras prioritātēs ir iekļauta arī Schengens telpas praplašanāšana. Tad kā jūs domājat garantēt to, ka dažas valsts nebloķē Bulgārijas pievienošanos um, Schengens valstī, valstīm aizbildinoties ar nepietiekumu robežu apsardzību. Paldies! Paldies! Okay. Next is Mr. Nākamais ir Lopesa Alagīlēr kungs. Paldies, priekšsētāji. Es gribētu īsumā atzinīgi uh, novērtēt abu Latvijas prezidentūras ministru priekšlasījumus uzstāšanās, novēlu viņiem visu, labāko, visu to labāko un vēlos atzīmēt, ka Eiropas Savienības finanšu interešu direktīva ir ļoti svarīga. Tā ir topoša krimināla tiesiska norma, embrijs var teikt, Eiropas prokuratūras tapšanas posmā, bet es gribētu saprast, cerēt, ka tas nekādā veidā nemazinās Itālijas direktīvas tempu, kas gandrīz tika pieņemta. E, Latvijas prezidentūrā vajadzētu panākt šīs direktīvas pieņemšanu. Arī runājot par pievienotās vērtības nodokļu argumentu, kuras, kuru abi leģislatori, gan parlaments, gan padome cēla priekšā. Es saprotu padomes nostāju, bet mūsu nostāja ir tāda. PVN ir pamats, ar kurus Eiropas Savienības budžets tiek finansēts. Es gribētu, lai jūsu mm, gatavība darbam nonāktu līdz kompromisam starp abiem likumdevējiem, gan padomi, gan parlamentu. Paldies, Meira, Meiras kundze. Jā, danku vēl, foršiter. Um, ehm, ministrs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ministrs teica, pēc terora uzbrukumiem Parīzē Mums ir vairāk jādomā par Eiropas pilsoņu drošību. Mums ir arī jānosaka, kāda ir terorisma cēloņi, islāms vai Latvijas prezidentūra paredz to ievietot darbu kārtībā, vai tā paredz robežu pārbaužu pastiprināšanu. Varbūt džihādistiem pietiktu atņemt pasi vienkārši, vai tas ietilps jūsu plānos? ko mēs varam sagaidīt no prezidentūras arī masveida imigrācijas apkarošanā. Mēs taču saprotam, ka šie cilvēki nes sev līdz daudz problēmas, draudus drošībai, viņiem ir daudz atbalstītāju islāma valstī, un viņiem tad būs brīva pieeja Eiropas Savienībai. Mēs... Natalija Grīspēka, paldies! Paldies, ministru kungi, par jūsu programmu. Ieva vēlu jums veiksmi Latvijas prezidentūrai. Tieslietu ministra kungs, jūs minējāt, ka vēlaties virzīties uz priekšu prokuratūras jomā. Pagaidām prokuratūras pilnvaras ir ierobežotas, tā darbojas tikai finanšu interesēs, bet runājot par Francijas notikumiem, arī citiem teroraktiem Madridē un citur, uh, vai nevajadzētu paplašināt pār prokuratūras atbildības jomu, iekļaujot arī pārobežu noziegumus. Mēs gal galā gribam nodrošināt savu pilsoņu drošību. Īsumā, kā citi kolēģi arī vēlētos uzsvērt, starpdisciplināro vai pārobežu bērnu aizsardzību, viņi ir neaizsargāti mūsu Eiropā. Viņi, pret viņiem Eiropā izturas aizvien sliktāk, viņi ir aizvien neaizsargātāki, ievainojamāki. Un nobeigumā es atzinīgi novērtēju iespēju šos sešus mēnešus sastrādāties ar Latvijas priekš, prezidentūru arī direktīvā par nevainības prezumciju. Paldies! Thank you very much. Paldies, Vojta kungs. Jā, danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Iekšliet ministra kungs, jūs ļoti labi izklāstījāt šo strateģisko uh, saikni starp drošību, terorismu un migrāciju. Jūs runājat par to, ka Eiropas Savienības pilsoņa drošība ir jānodrošina. Mēs vairāk kārt esam šeit komitejā diskutējuši par to, ka migrācijas kontekstā problēma saistīja to, ka Islāma valsts ir iz, paziņojusi, ka sūtīs uz Eiropu kaujiniekus kā maskēts kā migrantus. Līdz ar to mēs esam pastiprinājuši arī nesen šeit parlamentā drošību, visi tie kontrolēti, kas nāk ēkās iekšā, vai kaut kas eh, tam līdzīgs notiks arī uz Eiropas Savienības ārējām robežām, respektīvi pastiprināts kontrols. Uh, Jūs teicāt, ka turpināsiet darbu, kas uzsākts Itālijas prezidentūras laikā. Mateo Renci viena no atziņām bija, ka nav jēgas eh, papildus finansējumu sniegt Frontex aģentūrai. Viņš sacīja, ka mums ir jācīnas tā vietā ar migrācijas cēloņiem. Jūs sacījāt, ka vēlaties papildus pasākumus e, cīņā ar migrācijas spiedienu, vai es no tā varu secināt, ka tiks darīts arī no jūsu puses kaut kas pret migrācijas cēloņiem? Un pēdējais jautājums. Kādus pasākumus jūs plānojat īstenot, lai nodrošinātu, ka migrācijas uh, jautājumā bēgļu sadalījums ar dalībvalstīm būtu godīgāks. Nu, nevar būt, ka sešu valsts uzņem 80%, bet visas pārējās valsts, tā skaitā jūsējā, īpaši nav interesēta šajā jautājumā. Paldies! Next is Mrs. Guillaume, Sylvie. Nākamā ir Grijāns kundze. Silvija lūdzu, liels paldies un paldies ministra kungi par to, ka šodien esat mūsu vidū. Uh, labu veiksmi jūsu darbā. Es pavisam ātri izteikšos. Es lasīju, ka uh, jūs vēlties strādāt pie Data aizsardzības regulas, kas ir viena no jūsu prioritātēm, un uh, tas uh, kopā ar um, pasažieru datu reģistru ir uh, viens no galvenajiem jautājumiem, kas mani nodarbina. Bet man šķiet, ka brīžiem tas aiziet par tālu un ka mums ir jāskatās arī uz to Eh, cik tālu mēs varam aiziet, un katrā ziņā nevajadzētu no jauna censties izgudrot rīteni. Jūs norādījāt, ka jūs cerat strādāt pie jautājumu par smart borders, un man šķiet, ka Avramopolos eh, kungs minēja, ka šis teksts tiks atsaukts, tāpēc es gribēju pajautāt, eh, kā jūs to īsti domājāt, un, ja es pareizi sapratu, tad tas ir par um, um, preddiskriminācijas direktīvu. Itālijas prezidentūras laikā bija tehniskas sanāksmes par grozījumiem šajā tekstā, un es vēlējos zināt, vai. Um, ņemot vērā to, ka padziļināta sādarbība šķiet nebūs ar Itālijas prezidentūru. Kā jūs domājat strādāt pie šī jautājuma? Liels paldies, Silvija! Paldies visiem kolēģiem, kas pieturās pie laika. Tālāk Venbergas kundze. Tack för ordet och tack för informationen och jag lyssnar. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies ministriem. Es eh, jums novēlu tiešām visu to labāko. Jūsu priekšā ir tiešām smags uzdevums. Es eh, gribēju parunāt eh, par to, ka šajā parlamentā mēs bieži esam runājuši par to, kā mēs varam nodrošināt drošību Eiropas Savienības iekšienē un uh, kas ir tas, kas mums būtu jādara. Taču tagad jau kādu mēnesi esmu um, minoritātē jo mūsu piedāvātie grozījumi neizgāja cauri, bet es vēlētos par tiem parunāt. Es pat esmu no Zviedrijas, mums ir ļoti daudz imigrantu no Irākas un Sīrijas. Un um, mums nav iespējas uh, izkontrolēt, kas viņi tādi ir. Pie mums mierīgi var atbraukt uh, cilvēki, kas uh, grib kaut kur iefiltrēties, un mūs tas uh, dara bažīgus, jo tie ir ļoti, ļoti svarīgi. Un man ir tāds jautājums, kā jūs grasāties īstenot dzīvē rezolūcijas kas attiecas šo jautājumu. Paldies tālāk, Kinīčī kundze, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sirsnīgi sveicu Latvijas prezidentūras pārstāvis, kuri šeit cēla priekšā savu programmu. Šī programma skar visas būtiskākās mūsu komitejas darbības jomas, it īpaši cilvēktiesības un pamatbrīvības. Tā kā ir maz laika, es gribētu īsumā jautāt, kādas darbības mēs paredzam veikt par terorismu, organizētu un organizēto noziedzību, kas ir savstarpēji saistīts tēmas, I, arī runājot par Eiropas prokuratūras regulu, kurā mēs jau izstrādājām tekstu, kurā ir atspoguļot būtiski aspekti. Ko jūs domājat darīt ar šo tēmu? Visbeidzot, kādu veidu izmeklēšanas koordinēšanas pasākums Eiropas līmenī jūs paredzat izstrādāt? Runājot par finanšu interešu aizsardzību vai paredzēt direktīvu par īpašumu konfiscēšanu, kas ir iegūti kriminālā ceļā kādi pret pasākumi ir paredzēti pret organizēto noziedzību, kas, diemžēl, arī izmanto cilvēku tirzniecību un imigrāciju. Imigrācija ir vēl viens aspekts, kam ir fundamentāla nozīme, un ar to saistīta arī nepilngadīgo tiesību aizsardzība. Pērn mūsu valstī ieceļoja 14 tūkstoši mazgadīgo apmēram 1700 no viņiem ir pazuduši, 3700 no viņiem ir pazuduši bez pēdām. Būtu jāpievērš šiem nepilngadīgajiem īpaša uzmanība, jo pastāv risks, ka viņi varētu ieplūst organizētajā noziedzībā, vai nu kā noziegumu upuri, arī seksuālo noziegumu upuri. Šis ir ļoti nopietns aspekts vai arī otrs variants viņus var izmantot terorismu struktūrās. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Stīvens Kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties Latvijas ministriem par paskaidrojumiem, par prioritātēm ko ir paredzējusi prezidentūra, bet mans jautājums ir saistīts ar migrāciju. Es saprotu, ka padome gaida no komisijas, lai tā atrisina šo jautājumu, bet komisija saka, ka padomē ir jāuzņemas vadības groži, izsakot viņi tā kā spēlē kā futbola bumbu savā starpā šo jautājumu. Plenārs sēdē Strasbūr, stra, tuvojas plenārsēdes laiks Strasbūrā, bet mums nav konkrēts priekšlikumu, ko jūs domājat padomē varētu izdarīt, lai šis, šī lieta virzītos uz priekšu, kāda varētu būt konkrētie priekšlikumi, jo laiks rit, un mums vajadzētu kaut ko darīt, lai panāktu reālu progresu. Ir taisnība, ka 85% no imigrantiem ieplūst sešās dalību valstīs. Te nevar vispār būt nerunas par solidaritāti. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Haja Post. Paldies, priekšsētāji! Šeit es gribētu novēlēt prezidentūrai labu veiksmi un atzinīgi vērtēt jūsu pūles. Eiropas Savienībā ir pilsoņu klase vai kategorija, kura, diemžēl, cieš no diskriminācijas. Daudz dzīvo trūkumā, mēs zinām to, un tā tie ir cilvēki, kas parasti piedara čigānu vai romu kategorijai. Eiropā ir vajadzīgs efektīvs instruments viņu problēmas risināšanai, jo šie cilvēki nedzīvo cilvēka cienīgos apstākļos. Ir jācīnās pret diskrimināciju Eiropas Savienībā, pret šo cilvēku diskrimināciju parlamentam ir savi instrumenti un būtu jā, jāpastiprina tiesiskās valsts princips, kas šobrīd netiek pietiekam darīts. Visbeidzot, nesen komisijas piedāvātā iniciatīva ir jāpiemina proti, uz ko padomes reakcija, diemžēl, bijusi pārāk lēna, ko prezidentūra paredz, lai šo te komisijas iniciatīvu virzītu uz priekšu. Latvijas prezidentūrai nāksies arī atbildēt uz dažu valstu retoriku, kura apstrīd brīvās aprits principu, saka, ka esot čigāni, kas traucē Eiropas sistēmai un ka ir jā, nepieciešama stingrāk kārtība. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie pārējā, pēdējā runātāja Petriksa kunga. Arī Eiropas parlamentā e, sveikt mūsu ministrus, savus bijušos kolēģus un vienlaiks izteikt arī līdzjūtību ar atbildību. Mans jautājums uh, ir sekojošas. Es būtu ļoti priecīgs, ja mēs varētu dzirdēt nedaudz uh, padziļinātākus komentārus par to, kā prezidentūras laikā mēs varētu apvienot uh, savu politiku cīņā pret diviem lieliem izaicinājumiem, ko mēs šajā prezidentūrā redzam. Tas ir izaicinājums mūsu iekšējai drošībai, saistībā gan ar terorismu, gan ar citām lietām, un arī vienlaikus izaicinājums eh, mūsu ārējai drošībai un ārējām robežām, zinot arī, ka Latvijas Baltijas reģions ir viens no tiem Eiropas Savienības reģioniem, kur ārējā drošība pēdējā gada laikā ir bijusi apdraudēta visvairāk. Līdz ar to, ja mēs runājam šeit par solidaritāti migrācijas jautājumos, man, protams, arī ļoti interesē, kā mēs varētu pastiprināt solidaritāti drošības jautājumos, sevišķi jau ņemot vērā to, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju atjaunot iekšējās drošības stratēģiju 15. un 19. gadam. Lai jums veicās un paldies! Thank you, and our final speaker. Paldies, un pēdējais runātājs ir Cecīla Kienkīs kundze. Paldies, priekšsētāji kungs, arī es. Um, sveicu Latvijas prezidentūru un vēlu veiksmi darbā. Runājot par nodomu grozīt Dublinas regulu saistībā ar nepilngadīgo interesēm, šis jautājums jau tika apspriests parlamentā, guva mūsu atbalstu un vēlētos tāpēc jautāt, vai prezidentūra negrib būt mazliet vērienīgāka paredzot visu dalību valstu atbildību. Zinām, ka komisija drīzumā nāks klajā ar stratēģiju, ko mēs atbalstām, proti, vai tāpēc jautājums, vai prezidentūra grib iet vēl tālāk par šo stratēģijas, rosināt uh, apspriedes dalību valstu starpā, lai patiešām grozītu šo Dubliņas regulu, tīpaši attiecībā uz patvērumu procedūru savstarpēju atzīšanu. Paldies! Could I, um... Priekšsēdētājs, eh, nu, diemžēl man ir jāslēdz runātājs sāraksts. Paldies, Penelī, par jūsu izpratni. Vēlējos sacīt vispirms ministriem, Vispirms jau, protams, šoks no tā, ko jūs tikko saņēmāt. Šis, varētu teikt, eh, mēs esam lielākā normatīvā darba komiteja. Mums ir ļoti pieredzējuši deputāti, kas uzdod intensīvus uh, jautājumus, tā kā tik tiešām tā ir tāda pieredze, kurai nekad nevar būt pietiekam gatavs. Bet, nu, varbūt vismaz mēģiniet atbildēt pēc iespējas vairāk jautājumu. Es vēlos norādīt, ka ministriem ir sava sistēma. Viņi ir sadalījuši papīrus. Um, um, Katram jautājumam ir sava lapiņa, es varu redzēt, uh, Katram deputātam ir sava lapiņa un viss ir atzīmēts un pierakstīts. Tā kā, ja jūs nesaņemsiet mutisku atbildi, es pieņemu, ka būs rakstiska atbildi, un tā mazās prezidentūras strādā. Esmu to līdzīgi redzējis arī sagatavošanas sanāksmēs. Nu, lai jums veicas! sāksim tad ar atbildēm uz jautājumiem. Es zinu, ka jūs gribētu uz visiem atbildēt, bet nu vismaz mēģiniet. Lūdzu, ministra kungs. Be... Paldies. Daži, daži atbildes būs bez, bez lapiņām. Tiešām visiem jautātājiem par laba vēlējumiem eh, Latvijas prezidentūrai. Eh, tiešām Latvija jūtas ļoti pagodināta un ļoti atbildīga šajā situācijā. Tas mūsu valsts vēsturē ir pirmo reizi. Pirmo reizi gan Latvijas vēsturē, gan arī pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas. Mums tiešām ir liels gods veikt šos pienākumus. Tātad pirmo jautājumu uzdeva deputāts Dias, Dias Demera. Jāsaka tā, ka krimināla procesā ir cietušie, krimināla procesā ir apsūdzētie, krimināla procesā ir liecinieki. Un, ja mēs runājam par cietušo aizsardzību, jā, jums ir taisnība, taču 2012. gadā e, ir jau pieņemta direktīva cietušo aizsardzībai, un šīs direktīvas ietvaros šobrīd notiek likumu uh, saskaņošanas process. Arī, arī manā valstī Latvijā tas nav tik vienkārši, jo tas zināmā mērā skar mediju brīvību. Uh, ja runā par cietušo aizsardzību, tad šis darbs vēl turpinās un turpināsies noteikti. Bet ja runā par apsūdzēto tiesību aizsardzību, tad te runa pirmkārt ir par nevainīgumu prezumcijas principu, kas ir viens no galvenajiem. Un runa ir par to, ka mēs nedrīkstam tiesāt bez tiesas cilvēku, runa ir par to, ka mēs nedrīkstam par vainīgu atzīt, eh, nosaukt cilvēku, kur eh, par tādu nav atzinusi tiesa. Un šeit nu, daudz valsts tiesību instrumentos ir nepietiekami līdzekļi, līdz ar to ir zināms skaits cilvēku, kuri nepamatot tiek notiesāti. Otrais jautājums, ko uzdevā eh, deputāte Sipele par <clears throat> Vispirms par datiem tātad. Neskatoties to, ka padomē panākta daļai vienošanās tikai par divām regulas nodaļām un principiem datu apstrādē privātajā un publiskajā sektorā, šobrīd <clears throat> padomē tomēr ir redzams virzības progress. Dalībvalsts, protams, pauž ieinteresētību pabeigt diskusiju, neredzam problēmas datu regulas un direktīvas vien, <clears throat> eh, vienlaicīgas virzības eh, iespējām. Par laika grafiku. Nu, mēs sākumā bijām optimistiski, mēs cerējām jau martā vispirms regulu pieņemt un jūnijā direktīvu, bet mēs redzam, ka šie ap dokumenti tomēr jāvirz kopā, līdz ar to mēs redzam, ka uz trialogu mēs tiekam uh, tikai pēc jūnijas tieslietu padomas. Mm -hmm. Tā, tā, nākamie. Vēl bija jautājums par terorismu, arī deputāts Sipela. Jā, protams, mēs esam gatavi cieši sadarboties ar parlamentu šajā jomā terorismu novēršanā. Man ir jautājums spīkeram, kāda mūsu darba kārtība būs. Mēs uh, mēģināsim uz maiņām ar iekšlietu ministru, vai vispirms es visus savus lielo jautājumu kopu atbildu un pēc tam iekšlietu ministrs. Es piedāvātu, tā mēs varētu uz maiņām. Please, please alternate if you, if you feel yeah. you want to. Okay. okay tiešām paldies par eh, labu vēlējumu mūsu prezidentūrai un paldies par arī daudziem jautājumiem. Eh, es atvainojos, ja mēs tiešām nepaspēsim atbildēt uz katru deputātu uzdoto jautājumu, tad es arī apsolu, ka mēs to darīsim rakstveidā un to nodrošināsim, bet eh, nu, šodien es gribētu varbūt sākt arī ļoti daudz deputātu uzdevu jautājumu tieši par migrāciju un uh, to no tās izrietošām problēmām, kas saistīts gan ar nelegālo migrāciju, gan patvērumu meklētājiem. Un tad, uh, nu, kā mēs kā prezidenti tur uzskatām, ka uh, joprojām svarīgi ir uh, turpināt to iesākto un uh, nodrošināt mūsu iepriekšējo prezidentūru uzsāktās aktivitātes. Tas ir gan uh, šīs operācijas, kas ir Frontex ietvaros, ja mēs runājam par cīņu pret šiem kontrabandistiem, kas izmanto šo, diemžēl, slikto situāciju trešajās valstīs un atbalsta šādu un nu, veicina šādu veidu migrāciju, īpaši šie spoku kuģi, kas ir bijis, ko es arī minēju savu uzrunā, kā fenomens, un te jāsaka paldies, ka tieši šī kopējā operācija gan Itālijas, gan Frontex ietvaros mēs esam spējuši glāt vairāk simt dzīvību. Uh, Uz to skaidrs, ka mēs turpināsim darbu arī uh, virzienā, kas ir saistīts ar šo uh, gan, uh, teiksim, organizētāju un tieši to saukšanu, notu, izsakošanu, notvēršanu, saukšanu pie atbildības. Ja mēs runājam par kopējo situāciju, par to lielo skaitu uh, trešo valstu pilsoņu, kas ierodās Eiropā kopumā, skaidrs, ka te ir nepieciešama visaptvaroša pieeja. Uh, Un uh, tiešām mēs esam paredzējuši jau iekļaut šo jautājumu mūsu neformālās padomas uh, 29. janvārē kā vienu no uh, sadaļām, kur mēs gaidām arī, kad mūsu uh, komisārs uh, dos savu ieguldījumu. Mēs gaidām tiešām komisijas ieguldījumu, lai mēs radītu kaut kādus konkrētus mehānismus. Tāpat mēs arī labi apzināmies, ka uh, mums ir jārunā par šo patvoiso solidaritāti gribu uzsvērt, tik pieminēts arī nu, mūsu valsts, kā tad es gribu teikt, ka mūsu valsts eh, ir devusi savu, ņemot vērā, ka mēs esam ļoti maza valsts, bet mēs esam devuši ļoti nopietni, manuprāt, ieguldījumu Frontex operācijās tieši nodrošināt cīņu ar nelegālo migrāciju. Tāpatās mēs uh, dodam savu ieguldījumu arī uh, uz austrumu robežu, kā jūs zinat, uh, mēs esam ārēja austrumu robežu, kur mums ir vairāk simt kilometru robežu ar mūsu austrumu valstīm. Līdz ar to var pateikt, ka mēs tieši runājot par šo kontrabandistu un nelegālo migrantu aizturēšanu un daram daudz un dodam savu ieguldījumu. Bet kopumā, protams, kad es piekrītu, kad ir un esam gatavi turpināt šo diskusiju un nevairētos no atbildības, un tiešām būsim pateicīgi arī komisijai, ka viņi nāks ar šiem priekšlikumiem. Ja mēs runājam, eh, tad atbildot uz uh, eh, Mr. Dijas Demēras uh, eh, uzdotajiem jautājumiem, es savā uzrunā tiešām negāju detaļās un nenosaucu katru no prioritātēm, par kurām mēs uh, diskutētu, jo tad man uzruna varētu aizņemt vairāk kā stundu, un vakar tiekoties ar jums mēs jau izrunājam tās pamat uh, virziens, un pilnīgi noteikti, kad, ja mēs runājam par šo uh, Eiropola regulu un arī par vieto, viedo robežu drošību, tad tā ir dienas kārtībā un ir prioritāte. Un mēs esam gatavi šim dialogam un, kā mēs zinām, tur ir virkni jautājumu, ko jūs esat norādījis arī par uh, parlamenta vēlmi būt vairāk, vairāk iesaistītam Eiropola uh, tiecīgi darbības uzraudzībā, kontrolē. Uh, un arī zināmā mērā atbalstāt, tāpēc mēs esam gatavi piedalīties tam dialogam un nebūtu neuzskatām, ka tas nav prioritārs. Eh, ja mēs runājam arī par eh, attiecīgi, eh, ja mēs runājam, tad jautājumu arī bija uzdots par pienāru, tad jā, mēs to redzam kā vienu no prioritātēm, un šeit mēs runājam tiešām par šo Eiropas pasažieru datu reģistru. Un uh, es esmu pateicīgs tam, ka tiek organizēts un jau februārī komisija uh, tās dalību valstis, kuras jau ir ieviesuši savu PNR, tieks, un jebkuram jūsu, jebkuram Eiropas parlamenta deputātam būs iespēja pārliecināties par šiem labiem piemēriem. Savulaik es esmu daudz dzirdējis par to, ka nav tiesība aizsardzības iestādes arī devuši savus argumentāciju un kaut kāds ticams pierādījums, kāpēc šāda, šāds rīks ir vajadzīgs Eiropā. Tad es esmu pārliecināts, ka šajā tikšanās tik šādi piemēri parādīti. Un, eh, kā mēs zinām, kad uh, virkni valsti ir ieviesuši savus uh, šā pie, pie pasažieru datu reģistrus un turpinās to darīt. Līdz ar to man šķiet, ka mums ir ļoti būtiski vienoties par Eiropas uh, kopēju, kopējiem pamatprincipiem šāda rīka izveidē, uh, un, kā es arī norādu, ir mērķi nodrošināt arī cilvēku tiesības, respektīvi personu datu aizsardzību. Ja Tad, ja mēs runājam par um, cīņu par terorismu, ko atbildot uz uh, Mrs. Sibela jautājumu, tad uh, ir ļoti daudz tiešām aģentūru un mūsu prezidentūras nostāja kopumā cīņā par terorismu tāda, ka mēs uzskatām, ka nav nepieciešams radīt daudz jaunu rīku, mums ir jāizmanto esošie instrumenti, efektīgāk jāizmanto. Uh, Un uh, līdz ar to vakar dien jau notika kozī uh, sanāksme, kur uh, tika noteikti pamatvirzieni, kuros mums ir jāvirzās. Un es ļoti ceru, ka mums būs ļoti produktīva diskusija, kurā ir ielūgs arī Lība komitejas priekšsēdētājs, kur uh, tiks prezentēti konkrēti soļi, un pēc tam mēs ceram, ka mēs arī vienosimies par kopīgu turpmāku rīcību. Uh, uh. Ja mēs runājam atbildot uz Mrs. Vikstrom jautājumiem, tad par kopēju Eiropas patvērumu sistēmu, par Dublinas regulu, es pilnīgi piekrītu, ka ir ļoti svarīgi dialogu ceļā panākt šo kompromisu starp Eiropas parlamentu, ja mēs runājam par tieši par nepavadīto, nepilngadīgo patvērumu pieteikumu izskatīšanu tad mēs zinām, ka ir atšķirības mūsu nostājā un tas mandāts, kas ir dots padomēji, iet, ietver mazāku, teiksim, ietver to, ka mēs esam pret šādu izskatīšanu visās, teiksim, valstīs, bet pamatā uzskatām, ka šāda izskatīšanai būtu jānotiek valstī, kurā ir iesniegts šis pieteikums sākotnēji Un, bet tai pašā laikā mēs neizslēdzam, ka var notikt uh, šo nepilngadīgo pārvietošanu tikai tādos gadījumos, protams, ka tas ir uh, šo nepilngadīgo tiešām uh, patiesās interesēs. Mm. Tātad atbildot Okay, turpinot kolēģi iekšlietu ministra iesākto, un pēc tam viņš man atkal turpinās manas teikto, lai sagatavotos. Tātad um, <clears throat> deputāts Kiropē, Kirhope, uzdeva jautājumu par, par procesuālām tiesībām. Jā, nu mēs apzināmies, ka bērnu procesuālās tiesības ir, ir, ir, ir, ir ļoti, ļoti neaizsargāts. Līdz ar to šis regulējums ir jāpilnveido un jābūt īpašam regulējumam bērnu procesuālo tiesību aizsardzībai. Tāpēc minēju, ka prezidentūra ir gatava diskutēt un, un ļoti vēlētos rast atbilstošu un elastīgu uh, risinājumu. Nu, protams, arī strādāsim vairāk pie tieši nevainīguma prezumcijas jautājumiem, kas skar veselu virkni procesu dalībnieku. Deputāta Velo runā par, par šo antidiskriminācijas direktīvu, tad jāatzīst, ka dalībvalstīs ir ļoti dažādi viedokļi, un tas ir ļoti pašsaprotams, jo izpratne par diskrimināciju kā tādu dalībvalstīs arī debašu laikā <clears throat> ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir eh, ļoti, ļoti līdzīga, tomēr acīm redzot ir kaut kādi standarti, tradīcijas, pie kā atsevišķi dalību valsts acīm redzot ir dzīvojušas gadu simtiem un tūkstošiem, un no kuriem viņi negatavojas no šīm vērtībām atkāpties. Eh, ir Eiropas eh, cilvēktiesību tiesas spriedums lietā pret Austriju, kurā skaidri Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka tas ir dalībvalsts kompetencē atzīt vai neatzīt vienu vai cita veida civiltiesisko savienību. Visbeidzot, komentējot jūsu izteikumus par manas valsts prezidentu Andri Bērziņu, es vienkārši gribētu teikt, ka e, es aicinātu vairāk uzticēties tiem informācijas avotiem, no kuriem jūs smeļaties informāciju, tas ir viens, Un otrs, es gribu teikt, ka Latvija ir demokrātiska valsts, un ikvienam ir tiesības brīvi paust viedokli, un ja kāds šīs tiesības mēģinās ierobežot, tad, protams, tā būs diskriminācija. Paldies! Varbūt iekšliet ministrs var turpināt. Uh, colleagues, I'm, I'm sorry to kolēģi, mums vajadzētu kaut kā virzīties uz noslēgumu lēnām varbūt tāds noslēguma izteikums. Es atvainojos arī kolēģiem, kuri nesagaidīja atbildes, varbūt šobrīd precīzi. Varbūt varētu noslēguma izteikums šobrīd palūgt no ministriem. Uh, jā, es varbūt tad arī ņemot vērā, ka mūsu laiks tiešām uh, ir jau gan arī iztecējis, gribētu vēlreiz apliecināt Eiropa parlamenta deputātus, ka uh, pilnīgi noteikti mūsu prezidentūra uh, virzīsies uz uh, drošības pastiprināšana Eiropā, zinot, ka tā ir aktualitāte, tiešām ievērojot visas mūsu noteiktās pamatbrības Eiropā un cilvēktiesības. Un varbūt vēl pieminot tika arī uzdot jautājumu par uh, ārējo dimensiju, par uh, sadarbību un kādā veidā mēs risināsim jautājumus, tad es uh, un iekšējās drošības sadarbību šajā jomā, tad es gribētu teikt, ka mēs, protams, šodien šajā globalizā, globalizācijas posmā un uh, Mēs nevaram bez, iztikt bez sadarbības uh, ar, ar, arī ar ārējo un sadarbības ar trešām valstīm. Tādā veidā mēs nevarēsim nodrošināt arī ne labi pārvaldīt migrāciju, ne arī, protams, drošību. Tādēļ mūs, mēs turpināsim kā prezidentūra darbu šajā jomā un cevišķi uh, svarīgi mēs redzam sadarbību ekspertu līmenī. Un, uh, uh, svarīgi arī nodrošināt efektīvu sadarbību ar kamiņu valstīm, Un šajā virzienā arī, protams, tiks veltīta liela uzmanība. Tāpat tās atbildot vēl uz jautājumu par mūsu Schengen zonas paplašināšanu, kāpēc Bulgārija un Rumānija joprojām nav uzņemts Schengens telpā, tad es gribētu teikt, ka tiešām tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un viņš ir tikts vairāk kārtīgi skatīts jau padomas dienas kārtībā, diemžēl Līdz šim mums nav izdevies panākt vienprātību visu dalību valstu starpā, un mēs kā prezidentūra esam gatavi strādāt, lai cik šo mēs sešu mēnešu laikā mums iespēja, lai mēs virzītos uz priekšu un panāktu šo valstu vienprātību. Jā, paldies tiešām visiem jautātājiem, kuriem nepaspējām atbildēt. Mēs apsolam atbildēt rakstiski. Eh, vienlaikus tomēr <clears throat> dažos jautājumos es vēlētos noslēdzot šo sarunu atbildēt, runājot par Eiropas prokuratūru uz Griezbekas kundzes eh, jautājumu. Es eh, pilnīgi jums piekrītu viedoklim, ka nākotnē Eiropas prokuratūras pilnvaras vajadzētu paplašināt, taču tā ir izveidota ar mērķi Eiropas finanšu aizsardzībai. Līdz ar to tas mūsu pirmais solis, ko mēs kopā darām, ir, ka mēs izveidojam šo, šīs prokuratūras kodolu, šo pamatu, un tā ir viņas pirmā funkcija. Nākotnē, protams, mēs varam attīstīt jau šīs prokuratūras funkcijas un runāt jau par to, par ko jūs runājāt, eh, gan par, par, par, par terorismu, gan, eh, gan par eh, bērnu nolaupīšanu, daudziem citiem jautājumiem, tātad par to, ka šī prokuratūras pilnvaras paplašinam. Uh, Par Romu diskrimināciju runāja vairāki deputāti, un man ir jāatbild. Mēs apzināmies Romu sociālās integrācijas jautājumu nozīmi Eiropas Savienības ietvaros, un, un, un protams, mēs augstu vērtējumu pēdējo gadu iniciatīvas. 2011. Eh, gadā ir apstiprināta Eiropas Savienības programma attiecībā uz Romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 20. gadam. 13. gada 19. decembrī padomas ieteikumu par efektīviem eh, Romu integrācijas pasākumiem dalībvalstī. Eh, tā ka es domāju, paldies par aktivitātu un, protams, šie centieni un pūliņi es ceru, ka īstenosies ar konkrētiem rezultātiem Paldies par uzmanību. Atgādinu vēlreiz, ka kam mēs nepaspējām atbildēt šī laika limita dēļ, mēs noteikti atbildēsim. Paldies. Um, before we move on to the next, I want to thank both. The... Uh, Paldies, es vēlējos pateikties abiem ministriem par viņu uzstāšanos un kolēģiem par pacietību. Mēs te tiešām runājam par ļoti sarežģītiem jautājumiem. Uh, un uh, izrunāt to tik īsā laikā nav godīgi ne pret ministriem, ne pret deputātiem. Tāpēc uh, uh, es gribētu teikt, ka jūs uh, ļoti labi tikāt galā, taču, protams, mēs nevarējām iedziļināties detaļās. Un, uh, Ir pilnīgi skaidrs, kā pēc Parīzes uzbrukumu uh, vēl būs jāizskata virkne jautājumu, kas tiks izskatīti Rīgā, pad, Rīgas padomē. Un mums ir tagad ļoti daudz darba, kas nav saistīts ar uh, uzbrukumiem Parīzē, un šai komitejai ir ļoti daudz darba, un jūs ar to saskarsēties nākamajos sešos mēnešos, un arī jūsu komanda, un mēs uh, rēķināsimies ar jums, un tāpēc es ceru, ka mēs sadarbosimies ar jums šajos jautājumos, jo par to jau ir prezidentūras stāsts. Tāpēc paldies par to, ka šodien ieradāties. Un, uh, ķersimies tagad pie praktiskā darba un paldies, ka atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Paldies, kolēģi, par jūsu pacietību. Paldies! Colleagues, uh, be seated again, please. We... Uh, kolēģi, lūdzu apsētieties atkal, mums ir jāturpina strādāt, mums nav nekādas pauzītes. Sorry, okay. so, colleagues, please, um... Kolēģi, lūdzu. Lūdzu, kolēģi, apsēdieties, mums ir jāsāk darbs, mēs esam šausmīgi aizkavējušies. Tāpēc um, mums tagad ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar uh, Krumu Garkovu, kas ir uh, ES e Lisa izpildirektors e Un mērķis ir iepazīties ar um, sistēmu drošību tās mandāta ietveros, un te ir domāts SIS divi visi eirodak. Kolēģi, mēs varēsim sākt darbu tikai tad, ja jūs apsēdīsieties. Mēs arī uh, iepazīsimies ar uh, Lisa darba programmu 2015. gadam. Un, um, Mēs uh, aicinājām uh, šeit pārstāvis no EU Līsa, lai iepazīstinātu mūs ar sistēmas uzticamību. Es nezinu, vispār mani kāds klausās. kolēģi, e, šī komiteja ļoti uzmanīgi sako līdzi tam, kas notiek līdzi tālāk. Gurkov kungs mūs, Gurkov kungs mūs iepazīstinās arī ar darbu programmu. Un e, es ļoti priecājos, ka Elisa izpildirektors šodien ir mūsu vidū, lai mums pastāstītu arī par uh, pagājušā gada uh, aktivitātēm. Un trešais punkts ir um, arī tas, ka Eolisa ir priekšsādātāja tīklā. Lūdzu, jums vārds. Paldies uh, priekšsādātājai, paldies, uh, dāmas un kungi, paldies par iespēju, ka varu šodien būt jūsu vidū. Mēs vienmēr priecājamies par sadarbību ar Eiropas Savienības parlamentu. Pirmais jautājums, par ko es runāšu darba kārtībā ir sistēmu uzticamība. Um, uzraudzības programmas ietvaros mūsu aģentūrai tika iesniegts uh, konkrēts lūgums pārbaudīt šo sistēmu uzticamību. Un tad es vēl vēlējos uzsvērt, ka um, šīs, šie dati un šīs zināšanas netiek atklātas trešajām valstīm. Tam ir jābūt skaidram jau no paša sākuma. Um, bet es vēlējos jums pastāstīja tieši par to, vai tehniski šīs sistēmas ir uzticamas. Arī tas ir mūsu mandāts un par to arī es jums vēlējos pastāstīt pirmām kārtām. Sistēma tehniskā uzticamība nozīmē to, ka uh, uh, sistēmas ir pieejamas dalību valstu atbilstīgajām iestādēm 24 stundas dienā, 7 stundas nedēļā. Tad tam ir jēga, ja mēs zinām, ka tādas eksistē. Un no šāda viedokļa uzticamība nav apspriežama, tāda ir. Kas attiecās uz datu aizsardzību, tad aģentūra arī par to ir atbildīga. Un runājot par sistēmām, man ir arī jāuzsver, ka sistēmas uzticamība ir atkarīga ne tikai no centrālās sistēmas, bet arī par dalību valstu sistēmām. Tāpēc es nerunāju par sistēmu, bet par sistēmām. Un Te ir pilnīgi skaidrs, ka tiek dalīta atbildība. Aģentūra ir atbildīga par centrālo sistēmu un dalību valstis par savām nacionālajām sistēmām. Šajā sakarā runājot par datu drošību un šo datu pārraidi tad tas tiek veikts nu, saskaņā ar uh, likumdošanu. Mums ir arī plāni, kas attiecās uz fizisko drošību, proti par pieeju uh, tām ēkām, kurās sistēmas darbojās, eh, tad arī par pieju pašām sistēmām un tad arī īpašu juridisku ietvaru attiecībā uz šo sistēmu izmantošanu, kas attiecās uz datu neaizskaramību tad mēs e, to uzskatām kā vienu no būtiskajām drošības pusēm, drošības aspektiem. Un Pat pašreizējā brīdī mēs veicam pārbaudi saistībā ar SIS-2 un citiem jautājumiem. Tāpat laikā aģentūra uzskata, ka ir nepieciešams eh, attīstīt arī tālāk šo sistēmu, lai varētu novērst potenciālos nākotnes apdraudējumus Tāpēc um, aģentūra ir izveidojusi drošības um, darbinieku tīklu, kas izstrādā kopīgu pieeju, gā, kas palīdz gan dalībvalstīm, gan aģentūrai novērst apdraudējumus drošībai un arī tikt galā ar drošības pārkāpumiem, kas varētu notikt. Tāpēc es vēlētos teikt, ka aģentūra dara visu, kas ir tās spēkos, lai nodriešinātu, ka sistēmas būtu uzticamas. Un mēs cenšamies arī uzturēt regulāru komunikāciju ar dalību valstīm un mēs visu darām saskaņā ar mm, sistēmas juridisko ietvaru. Un visbeidzot, mēs veicam arī personāla apmācību, lai aģentūrai jebkurā laikā būtu iespējams tikt galā ar mūsu uzdevumiem tāpēc es varu jums apliecināt, ka mūsu sistēmas ir visādā ziņā uzticamas. Es vēlējos tikai nobeigt, sakot, ka būtu nepieciešams izvērtēt arī kibernoziedzības riskus. Es esmu pārliecināts, ka aģentūra var veiksmīgi strādāt pie tā, lai sasniegtu mērķus, kas ir izvirzīti šajā ziņojumā. Un tagad esmu gatavs atbildēt jautājumu. Thank you. I think before questions we'll take Mr. Paldies, es domāju, ka jautājumi būs. Jā, nu tātad vispirms jautājumi. Tātad vispirms Koelju kungs uh, uzdos jautājumu Kārlus. Priekšsēdētāji, es gribēju uzdot jautājumu par otro programmas daļu, nevis par šo. Labi, saka priekšsēdētājs, ņemsim to vērā.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 Yeah, so if you go ahead, Mr. Visser, and then we'll take questions Labi, tad mēs ļausim tagad uzdot vairākiem kolēģiem jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji! Man prieks, ka varu šodien būt. Un atceroties to, kas pagājušajā nedēļā notika Francijā, man šķiet, tas būtu ļoti labs iemesls, kāpēc mums vajadzīgs uh, runāt par aģentūrām. Sadarbība starp aģentūrām sākās uh, pirms vairākiem gadiem, taču tā palielinājās uh, pirms uh, gada un uh, mans kolēģis no uh, e, EULISA izstāstīs to sīkāk, kā tas notika pagājušajā gadā. Un, um, ja jūs paskatāties uz mūsu mandātu, tad mēs uh, arī nodarbojamies ar līdzīgām lietām. Uh, un ir pilnīgi skaidrs, kāpēc mums ir jāsadarbojās Nu, es tagad nerunāšu par savu aģentūru, es stāstīšu tikai to, ko mēs darām kopā. Un, un tad, kad mēs runājam par iekšlietu un tieslietu aģentūrām, mēs jūtamies tā kā ģimenē, mums ir regulārs kontakts, mēs regulāri uzturam kontaktus, plānojam savas darba programmas, koordinējam aģentūru darbu. Un eh, mēs skatāmies, ko mēs viens no otra varam paņemt. Mēs bijām ļoti aktīvi pagājušajā gadā, mēs beidzām strādāt pie Stokholmas programmas un izstrādājām kopīgu vispārīgu dokumentu lai pastāstītu, ko mēs redzam no savas aģentūra puses un izstrādāt strateģiskas vadlīnijas. Tad es vēlētos īsumā pastāstīt, eh, bet daudz nerunāšu, tāpēc, ka dokumentus jūs jau saņēmāt paši. par, eh, es pastāstīšu par to, pie kā mēs strādājām vairāk. Aģentūras strādā cieši kopā. Lai parādītu to, kā mēs strādājam, kas attiecās uz patvērumu un robežu kontroli, tad eh, tur notiek ļoti nopietna apmaiņa ar informāciju. Piemēram, kad pagājuši gadu situācija Ukrainā sāsinājās, tad sadarbojās Frontex, Eiropols. Un eh, tad, kad bija nepieciešams, tad mēs izmainījām vīzu liberalizācijas eh, procesu, lai paskatītos, kas notiks un situācija pagājuši gadu vidusjūras baseinā Lampedūzas salā prasīja to, lai tiktu radīta vidusjūras darba grupa un tur būtu dažāda locekļi, kas aktīvi uh, strādātu. Šeit bija nepieciešama aģentūru sadarbība. Tad mums bija nepieciešama sadarbība pret kriminālu apdraudējumiem. Bija nepieciešamas mm, sadarbība arī ar Frontex jautājumā par um, pasvērumu. Un Un um, mums bija arī kopīgas apmācības. Un uh, kopīgas programmas, piemēram, Grieķijā. Un tad, kad mēs runājam par uh, eh, drošu, par um, robežām, tad te mums ir jāuztraucās arī par cilvēku tirdzniecību. Un uh, tas skar ne tikai aģentūru Lisabonā. Mums ir arī kopīgas eh, pētījumu komandas. Bet pats galvenais ir apmācība. Apmācība ir galvenais um, instruments, lai radītu kopīgu Eiropas kultūru un mums ir jābūt ļoti aktīviem apmācībā, ko mēs varam izdarīt kopā. Lies paldies! And now I'm going to turn to you, Mr. Garkov, for if you got, yeah, if you have any further to add. Vai jums ir kaut kas piebilstams? Paldies, priekšsētāji. Pēc Fisera kunga uzstāšanās. Es gribētu tālāk pastāstīt par to, ko mēs, kādas sistēmas mēs veidosim šogad. Vispirms uzsvēršu principus, kurus mēs ievērosim vadot tīklu šogad. Kā sapratāt, daudz kas jau ir mūsu Eiropas patvērumu atbalsta birojā izdarīts. lai prioritātes varētu sasniegt, ir vajadzīgs strādāt komandā un būt arī pārskat atbildīgiem pret sabiedrību. Tas ir mūsu pienākums pret Eiropas Savienību un tās pilsoņiem. Runājot par šā gada prioritātēm, tās būs sadalīts trijās jomās. Pirmkārt, aģentūra sastrādāsies ar ANO politiskajos mērķos un arī ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu un iestāžu vajadzības. Ārējās darbības jomā arī sniedzot apmācības šajās dalībvalstīs. Viss turpināsies, kā jau tas iepriekš bija ritējis. Ir paredzēts paplašināt aģentūras redzamību politiskā līmenī, lai pamatotu savu, savā kompetencijā pieņemto lēmumu pamat likumību. Aģentūra, aģentūras turpinās, cerams, aģentūra turpinās uzlabot savu redzamību Tātad Tieslietu un iekšlietu aģentūras turpinās uzlabot savu redzamību Eiropas līmenī. Prioritātes tiks īstenotas operatīvo darbību formā saskaņā ar iepriekš noteiktām iniciatīvām. Piemēram, apmācību programmu saskaņošana notiks pieredzes apmaiņa dalību valstu un aģentūru starpā tam ir īpaša nozīme, īpaši Visarkunga minētajā jautājumā Schengenas regulējumā. Tur mēs redzam iespējas dot lielāku ieguldījumu dalību valstīs. Mēs dalīsimies ar informāciju, analizēsim to, sadalīsim sīkāk un runājot par ārējām darbībām tehnoloģiju un biznesa procesu sadali, kopējas informātikas sistēmas un kopīgi dienesti ļaus mums panākt apjomu ietaupījumus. Tā ir viena no aģentūra prioritātēm. Un visbeidzot, aģentūras turpinās kopīgiem spēkiem īstenot strateģiskas Eiropas Savienības iniciatīvas, piemēram, viedās robežas. Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem var panākt lielāku pievienoto vērtību. Un tas ir īsumā viss no manas puses. Būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Un tagad es atveru telpu diskusijām un sāksim ar Karlosu Koeliju. Paldies priekšsētāji un paldies pārstāvjiem par sniegto informāciju. Viser kungs atsaucās uz jauno Schengenas attīstības mehānismu, vai jūs varētu lūdzu mazliet vairāk paskaidrot, kas, kāda veida sadarbības starp visām aģentūrām ir paredzēta šī mehānisma ietvaros, proti Schengenes novērtēšanas mehānismas atvainojas. Runājot par Garkovu kungu, jūs zināt, ka atzinīgi vērtēja jūsu un jūsu aģentūru darbu Paldies par drošības un sistēma efektivitātes informāciju. Es no jums neko mazāk nemaz negaidīju, bet pēdējā paziņojumā jūs atsaucāties uz Eiropas Savienības viedo robežu paketi. man jāteic, ka man jau šai komitejā bija iespēja izteikties par to, kāpēc es uzskatu, ka šis projekts ir pretlikumīgs, jo komisija nolēma ignorēt parlamenta prerogatīvas un izskatīt šo projektu ārpus regu, aģentūru regulējuma jomas, un tāpēc man ir divi jautājumi Garko kungam. Pirmkārt, vai aģentūra direktors ir pievērsies šim juridiskajam jautājumam, proti procedūras tiesiskumam, vai jūs domājat, šī procedūra ir pareiza, un otrkārt, jebkurā gadījumā zinu, kā esat organizējis Tallinā 1. oktobrī, jūs organizējāt sanāksmi par šo jautājumu. Vismaz diviem runātājiem bija šaubas par paredzētā finansējuma pietiekamību un arī par grafika, laika grafika piemērotību šim projektam. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par procedūras likumību un otrkārt pēc būtības, ņemot vērā šīs manas izteiktās piezīmes. Carlos. Uh, Paldies, Karlos. Nākamā ir Revo kundze. Pardon, excusez-moi. Piedodiet, paldies. Mans jautājums ir saistīts ar aktuālu jautājumu. Atentāti Francijā mums atgādināja, ka ir jālemj Eiropas līmenī, lai panāktu lielāku drošību, konsekvenci un efektivitāti. Eiropas parlamentam ir jāvērtē dalību valstu starpdarbība, it īpaši izlūkošanas jomā. Uh, atvainojos, bet kaut kas ir ar tulkojumu noticis. Translation was all on the wrong channels. Was it wrong for everyone? Okay, can you, it's working now. Thank you. Can you begin again? I repeat? Yes, please. Thank okay. Tātad es atkārtošu atentāti Francijā mums atgādina, ka ir nepieciešams lemt Eiropas līmenī, lai labāk koordinētu dalību valstu iekšējās drošības politikas, padarīt tās sakarīgākas un efektīvākas. Ir vajadzīga dalību valstu izlūkdienas sadarbība. Gan datu savākšanas uzlabošana, gan datu apstrāde pamatbrīvību un datu aizsardzības asardz, aspektā. Konvencijas, e, Schengens konvencijai ir jābūt būtiskai, lai nodrošinātu ārvalstu ieceļotāju uzraudzību. Tas nav darīts apmierinoši. Kādu lomu Elīsa varētu spēlēt, lai uzlabotu situāciju un nodrošinātu tādu sistēmu dalībvalstīm, kurās ir iespējams sasniegt labus rezultātus, un turklāt, kā notiek sadarbība arī ar Eiropolu un Eirojust. Paldies par jautājumu. Nākamais Vinbergas kundze. Paldies. Un paldies par sniegto informāciju. Komisija iziet no pieņemama, kam sistēma darbojas labi, bet dažas dalībvalstis to nepiemēro optimāli. Uzskatu, ka dalībvalstis vajadzētu brīdināt par to, ka tām ir jāievieš sistēma un jāskatās, kas notiek uz robežām. Pretējā gadījumā tās būs atbildīgas par teroristiem, kas ierodas Eiropas Savienībā un dažās valstīs pastrādā terorismu aktus ja tik teikts, ka ir tehniskas problēmas, tad lūdzu, lai izskaidro, kādas problēmas tās ir, ko parlaments varētu darīt. Mm, pasu kontrolas jomā mēs redzam, kas notiek Turcijā. Katrai dalībvalstī, katram parlamentam ir jārēģē. Iekšliet ministriem ir jās, jāvienojas, tāpat kā pagājušajā sanāksmē, ir jāpārbauda visi, kas ierodas Eiropā, it īpaši no Istambulas no Stambuls, atvainojos, kontrolē ir jābūt sistemātiskai un ilgstošai. Nav svarīgi, kurā vietā vai kā, bet galvenais ir noskaidrot izcelsmes valsti, piemēram, Irāka. Mēs redzējām, kas notiek Francijā ar brāļiem Košī, viņi jau bija nonākuši policijas uzmanības lokā, bet viņi tik un tā spēja šķērsot Francijas robežu. runāju par ISIS mm, ziņām, tās bija jālieto efektīvāk, lai arestētu dažas personas. Dalībvalstis varētu sadarboties rūpīgāk un uz labāk izmantot dažus instrumentus. Un beidzot, es nonāku pie savu jautājumu, ko jūs domājat par to, kā dalībvalsts lieto sistēmu SIS 2. Nākamais runātājs Karkela. Viens jautājums Fischer kungam. Jūs no ESO, jūs minējat, ka viedās robežas ir laba lieta. Eh, varat paskaidrot, ko tieši ESO dara ESO jomā. Garkov kungam eh, mans jautājums papildina Karlos jautājumu. Es saprotu, ka eksperimentālus projektus jāso nedrīkst veikt, ja nav juridiska pamatojuma. Tomēr jūs parakstījāt vienošanos ar komisiju. Kāpēc jūs to darījāt? Vai komisārs izdarīja uz jums spiedienu, vai jūs to darījāt no brīvas gribas? Ko jūs domājat par visu šo situāciju? Vai tas atbilst ar jūsu regulējumam? Ir skaidrs, ka neatbilst. Un visbeidzot, pret jū, ārpus jūsu pilnvarām ir tas, ka jūs nedalāties ar datiem ar dažām valstīm. Mēs saprotam, ka pilotprojekts ir testēšanas jomā, bet mēs nezinām, kad tas pārstās būt par pilotprojektu, kas notiks ar datu nodošanu trešām valstīm. Jūs nesat uz to pilnvarots, tātad mēs sagaidām būtiskākas grūtības ar citiem noteikumiem. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus par šīm, jaut, par šīm lietām. Paldies! Tātad dažas atbildes ir jāsniedz komisijai. Es nezinu, kā mums tie ir laika, vai mēs varam panākt īsu komisijas atbildi. Nākamais jautājums ir no Marijas Lauras. Paldies! Paldies priekšsēdētāji un paldies viesiem par informāciju. Man jāsaka, es arī biju Tallinā un man patīkam pārsteidza profesionālais līmenis, kas tur tika izrādīts. Jūsu funkcijas, tomēr, kas ir minētas brošūrā, jūs gribat kļūt par izcilības centru un pakalpojumu sniedzēju. Vai jūs varētu paskaidrot, kāda veida analīzes darbu jūs kā izcilības centrs varētu veikt? Es zinu, ka jums ir datu aizsardzības regulas priekšlikums zināms svarīga lieta šeit ir iespējami samazināt personas datu lietošanu un vairāk jāizmanto pārbau, pāraudzība, kontrole. Šai ziņā mums ir jāparedz iespēju aizsargāt datus pēc noklusējuma, jo arī iestrādātām tehnoloģijām, cik tālu jūs analītiski, kā analīzes iestāde darbojaties, kā izcelības centrs, vai jūs varat padalīties ar zināšanām par jaunām tehnoloģijām vai ko tam līdzīgu šajā jomā. Paldies, un visbeidzot, Veržie kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par ziņām, ko jūs sniedzāt. Man pārsteidz viens elements. Jūs teicāt, ir mm, drošības jomā spērti dažādi soļi, gribētu kaut ko uzzināt par pilsoņu drošību, tīpaši datu aizsardzības un pilsoņu tiesību aizsardzības jomā. Šie jautājumi mums ir īpaši tuvu sirdī šeit Eiropas parlamentā. Domāju, ka esam daudzi, kas par šīm lietām rūpējas Francijā pēc briesmīgajiem atentātiem. Notiek plašs debatas par brīvībām un drošību, valdība saka, ka tā netaisās pieņemt Patriot aktu līdzīgu dokumentu savā jomā. Tas būtu slikts piemērs, sekot šādam Patriot aktu, bet es gribētu, lai mēs panākam vajadzīgo līdzsvaru, lai jūs pastāstītu mums, kāda ir situācija šobrīd, jo īpaši tāpēc, ka jūs mums tāpēc, ka jūs esat aģentūru platformas pārstāvis, bet par patvērumu Eiropu jūs neko neteicāt, kāda būs patvērumu tiesību aizsardzība. Tas man drusku pārsteidz, jo šis jautājums arī tā kā spīd cauri mūsu šā brīža debatēm. Un vēl es gribētu atzīmēt, ka runājot par terorismu Francijā, Košī un Kolibarī kungi tomēr bija Francijas pilsoņi, tāpēc SIS vai SIS divi mehānismi neko nedos. Jautājums drīzāk ir par saskaņotību centrālā līmenī un Eiropas Savienības dalībvalstu līmenī. Jāatcerās cilvēku vajadzības. Pastāstiet, ko jūs par to domājat. Paldies. Robert, varbūt jūs sāktu atbildēt. Lūdzu. Paldies. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Mans kolēģis noteikti eh, atbildēs padziļināti uz jautājumiem, kas saistīti ar šī gada aktivitātēm un viņa kompetences uz šiem jautājumiem. Ja es pareizi saprotu, tad ir arī daži jautājumi, kas ir adresēti man Koeliju kungs. Jūs jautājat par to, kā notiek sadarbība Schengens izvērtēšanas sistēmā saistībā ar aģentūrām konkrēta rīcība, ko mēs veicam, ir palīdzam eh, Schengens vērtētājus apmācīt. Eiropols, Sipol, Julīza, Frontex, lielākā daļa no šīm aģentūrām sadarbojas, lai tas būtu pēc iespējas pamatīgāk. Un FRA aģentūra arī piedalās uh, saistībā ar cilvēktiesību aspektiem šajā jomā. Un tas ir būtisks aspekts. Kā jau sacīju pašā sākumā, aģentūru mandāts ir tāds, kāds tas ir. Mēs nekādā veidā to nemainām, tikai tur, kur e, pastāv šī saistība, mēs veicam koordināciju, mēs nepārņemam šos pienākumus, jo tam nav tiesiskā pamata. Tas pats attiecas uz viedajām robežām, smart borders. Kā Kellers kundze jautāja, tad, protams, šis jautājums ir ļoti politisks. Tas ir ārpus EASO aģentūras kompetences, bet, ja tas tiks darīts efektīvi, tad kādā brīdī tas radīs informāciju. Protams, ka ne jau par atsevišķām personām mēs nestrādājam ar individuāliem gadījumiem, bet tas radītu informāciju, kas ir būtiski svarīga, lai izprastu migrācijas plūsmas. Un šajā aspektā EASO nākotnē varētu būt ieinteresēti šajā projektā. Šobrīd mēs neesam iesaistīti, bet tas vēl nav pabeidzies. Tie bija tad tie temati, kas bija man adresēti jautājumos. Garko kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es saprotu lielo interesi par sagatavošanos, kas notiek, un pēc izmēģinājumu projektu viedajām robežām eh, īstenošanas, ieviešanas es varēšu precīzāk arī informēt par projekta legalitāti. Bija vairāki jautājumi par deleģēšanas vienošanos šai sakarā, un vēlos sākt ar to, ka deleģēšanas Vienošanās ir parakstīts eh, zem SF eh, robežu regulas, tātad tās ietvaros. Tādējādi tiek noteikti arī noteikumi un budžets. Cita mērķa nav. Izmēģinājuma projekta faktiskais eh, mērķis ir noteikti darba izpildes noteikums, kas detalizēti tika izdiskutēti, tā skaitā arī parlamentā un uzskatu, ka visas e, rekomendācijas un prasības tika ņemtas vērā teksta galīgajā redakcijā. Kas attiecas uz juridisko formu, ko Eiropas komisija ir izvēlējusi, to es nevaru komentēt. To lēma komisija, nevis aģentūra. Vēlos tikai pieminēt to, ka mūsuprāt, izmēģinājuma projekts ir plašāks nekā tā darbība, ko veicam līdz šim. Izmēģinājuma projekts pēc nosaukuma jau nozīmē, ka kaut kas, kāds prototips tiks radīts un pilnībā testēts visos aspektos, lai pārbaudītu jaunās sistēmas dzīvotspēju. Un tagad ar eh, aģentūrai uzdotajiem uzdevumiem, tīpaši saistībā ar viedo robežu projektu netiks uzbūvēts pilnvērtīgs prototips, bet gan ieskicētas eh, tehniskās iespējas, kuras tiks testētas un pārbaudīt, kāda ir viņu pievienotā vērtība, ja ir vispār. Līdz ar to saturiski šajā pasākumā mēs neredzam tādu pilnvērtīgu izmēģinājumu, bet uh, Eh, kā jau minēju, juridiskās formas izvēle nebija mūsu izvēle, to darīja Eiropas komisija. Kas attiec uz laika grafiku un finansējumu izmēģinājumu projektam, tad jā, tik tiešām pagājušajā gadā bija diskusijas, tad, kad aizsākām eh, sagatavošanās darbus, diskusijas par to, kā vislabāk īstenot šo izmēģinājumu projektu, ņemot vērā, ka ir dažādas alternatīvas. Dalību valstis, vismaz lielākā daļa, vēlējās vienu pilnvērtīgu izmēģinājumu, bet nu, tas nebija iespējams Eiropas komisijas nospraustajos termiņos, līdz ar to mums ir saturs no šī izmēģinājuma, kur uh, koncentrēšanās notiek uz vairākiem tehniskiem aspektiem. Līdz ar to visa plānošana un tehniskā sadarbība ar dalību valstīm ir praktiski jau noslēgusies ņemot vērā esošo pieeju, esam pārliecināti, ka e, pašreizējais kalendārais grafiks e, ir realistisks. Pilnvērtīgs prototips e, šobrīd netiks izveidots, pilnībā pārbaudīts, bet tā kā ir mums skaidri noteikts darbības darbības apjoms, tad tas arī tiks īstenotas. Par datu pārsūtīšanu un to, kā izmēģinājuma projekta ietvaros tiks apstrādāt dati. Es vēlos uh, uzsvērt, ka nekāda personas dati netiks uh, apstrādāti projekta ietvaros aģentūrā. To mēs ar EPS esam apsprieduši, arī ar dalību valstīm, un tādi bija secinājumi. Pieeja kas ir izvēlēta attiecībā uz izmēģinājumu projektu, neprasa faktisku datu apstrādu ārpus valsts robežām. Tas, kas tiks darīts dalību valstīs, 12 dalību valstīs, 18 vietās, tiks darīts lokāli, uz vietas, to darīs dalību valstis, iesaistot aģentūru, bet personu dati netiks apstrādāti un netiks sūtīti nekur, izmantoti tikai tiem pašiem mērķiem, kā šobrīd robežu pārvaldības mērķiem. Tāda ir pieeja. Bija vēl daži jautājumi par eh, SIS sistēmas izmantošanu un kā aģentūra pārliecinās, ka tā, eh, šī sistēma, eh, Schengen informācijas sistēma tiek izmantot atbilstīgi. Jā, tā ir ļoti laba sistēma, uh, Eh, kur var izmantot eh, cīņā pret terorismu, pret ārvalstu kaujiniekiem. Un aģentūra atbalsta tās izmantošanu atbilstīgā veidā. Vispirms jau uzraugam datu kvalitāti, jo sistēmas pievienotā vērtība nerodas no tā, ka tā ir eh, nepārtraukt pieejama 24 stundas dienā, 7 dienas, bet nē, mēs uzraugam datu kvalitāti nepārtraukti un sadarbojamies ar dalībvalstīm, ja rodas kādas problēmas. Tāpat laikā mēs katru gadu sniedzam arī visaptarošu apmācību, nododam zināšanas dalību valstīm, sadarbojoties ar citām aģentūrām, ar CEPOL, piemēram, kur mums ir ļoti plašs sadarbības programma, un palīdzam dalību valstīm izveidot eh, pašām attīstīt spēju pilnvērtīgi izmantot eh, šīs sistēmas. Un visbeidzot, aģentūra piedalās arī Schengens izvērtēšanā, kur mēs sniedzam savu kompetenci kā iestāde, kas ir atbildīga par saviem jautājumiem. Pārliecināmies, ka Schengens informācijas sistēma tiek atbilstīgi izmantot nacionāla līmenī un sniedzam savu ieguldījumu arī izvērtēšanā. Tas ir tas, ko aģentūra dara, lai palīdzētu dalību valstīm un pārliecināmies, ka dalību valsts pilnvērtīgi izmanto uz sistēmu. Paldies, uh, priekš, saku priekšstādātājs. Es tagad došu iespēju noslēgt um, mm, mūsu uh, kolēģim. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es vēlējos pateikt, ka um, vakar. Uh, referents, kas ir atbildīgi par ārējām robežām, es un Taņa, uh, Mēs e, gar un plaši runājām par pilotu projektu. Es ļoti daudz domāju um, par šo jautājumu, taču es vēlētos vispirms uzklausīt uh, mūsu ciemiņu pozīciju un tad izteikšos es. We're in such a difficult position because we have two uh, agenda items and all the guests are, are already. Jā, bet mūsu nākamie viesi jau ir ieradušies, mēs esam aizkavējušies. Uh, um, un, un te, uh, ziniet, nu varbūt mēs jau šobrīd esam tik ļoti aizkavējušies. Aiz, aizkavējušies tik tālu, ka es tagad domāju, ko darīt. Nē, nu, niņemiet mani galvā. Mm, koordinātora sanāksme pat ir atlikta uz vēlāku laiku. Diezdimēr, kungs, jūs man tiešām nostādat neveiklā situācijā. Nu, labi, dosim vārdu komisijā ļoti ātri, bet tiešām ļoti ātri. Un tad beigsim runāt par šo punktu. Lielas paldies! Ir eh, pilnīgi skaidrs, ka mums nav laika, lai izskaidrotu um, visu mm, ar eh, juridiskām niansēm. Euro Lisa dibināšanas devītais punkts pārēdz to, ka Erolisa var nākt klajā ar pilotu pierojektu, bet te ir jāizskatās, jāieskatās arī 54. punktā, otrajā punktā. Un tur ir runa par finansēšanu, un tas var tikt darīts tikai tad, ja nav cit, iespējamas citas juridiskais pamatojums, un jo, pilotprojekts sagatavo jaunu juridisko pamatojumu. Mēs pārbaudījām šo um, komisijā uh, kopā ar uh, budžeta ģenerāla direktorātu, un mēs jautājām, vai mēs varam izmantot šo kā juridisko pamatojumu, un mums tika um, diezgan stingri rekomendēts to nedarēt, jo ir juridisks pamatojums cits, un otrs, ka tas netiek Uh, veikts, lai uh, nāktu klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu, jo mums jau likumdošanas priekšlikums ir uz galda, mēs vēlējāmies to vienkārši pārbaudīt. Tāpēc mums ir jāpieņem, ka tas nav uh, pilotprojekts šī vārda parastajā nozīmē, un tāpēc mans, ad, manā atbilde Garko kungam ir tas, ka mums joprojām ir diskusijas par to, ko tad mēs vēlamies īsti. Mēs te pašlaik apspriežam tikai tehniskus risinājumus, risinājumu elementus, un eh, tas kļuva skaidrs. Un, mm, tas nav piltprojekts vārdu īstajā nozīmē tāpēc mēs neizmantojam devīto pāntu, bet trešo. Paldies! Priekšsādātājs turpina. Protams, ka šīs uh, debats varētu turpināties, bet nu, tiešām tam ir jādara gals. Tas ir mans pienākums. Nu labi. Demēras kungs. Man ir tikai divi mazi komentāri. Pirmā, ka saskaņā ar vakardienas debatēm uh, mēs esam nolēmuši lūgt atzinumu arī juridiskajam dienestam, un kas attiecās uz mani, tad es personīgi nepieņemu to, ko uh, teica komisijas juridiskais dienests. Look, I want to thank Mr. Garkov and Mr. Visser for their overviews of uh, the activities, and we're going to Jā, turpina priekšsādātāji. Um, turpin, es man ļoti žēl, ka mēs nevaram turpināt debatu šodien. Paldies jums abiem. Mēs to ļoti novērtējam. Paldies, kolēģi, par jūsu pacietību, un mēs tagad varam tūliņ pāriet um, pie Eiropas centru uh, narkotikām un narkotiku atkarības monitorēšanai.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 Atvainojos kolēģiem, kas gaidīja uz šo darba kārtības punktu. So Wolfgang Goetz, the director of the European Monitoring. Tātad mēs runāsim uh, uh, par darba programmu Eiropas centram narkotikām un narkotika atkarībai. Dargie Libes komitejas locekļi, es tiešām esmu priecīgs, ka varu jūs šodien uzrunāt un pastāstīt par mūsu programmu 2015. gadā. Šo uh, programmu pagājušā gada decembrī pieņēma mūsu aģentūras valde. Mums bija plānošanas cikls jāizstrādā 15. un 16. gadam. Un mums, ja mēs skatāmies Te ir tādi divi bloki no 13. līdz 16. un no 16. līdz 18. gadam. Mums ir jānodrošina, ka mūsu galvenie solījumi tiek izpildīti. Bet tos izpildīt mūs kavē dažādi apstākļi. 2014 gadā mūsu finansējums tika samazināts par 5% pretēji Libe komitejas rekomendācijai un Eiropas parlamentu prasībai. Bet, nu, paskatīsimies, kas notiek tālāk. Pēc padomes lūguma mēs veicām riska novērtējumu jauniešu grupā attiecībā uz dažādām narkotiskām vielām. Tomēr tagad, uh, kaut arī mums ir mazāk naudas, mēs vairāk nekā nekad esam apņēmušies. Nu, uh, cīnīties Eh, ar šādu veidu atkarībām, jo mums ir nepieciešama drošāka un veselīgāka Eiropa. Un mēs eh, esam jau vairāk nekā 20 gadus strādājuši pie šiem jautājumiem un līdz ar to esam privileģētā pozīcijā, lai sasniegtu savus mērķus. Ielūkosimies ko mūsu centrs var darīt Eiropas pilsoņu labā. Drošība var tikt sasniegt tikai tad, ja tiek pieņemti saprātīgi lēmumi, un mūsu uzdevums ir panākt, lai gan jūs, gan citi likumdevēji Eiropas Savienībā atbalstītu mūsu lēmumus. Tāpēc 2015. gadā mēs E, kopā ar Eiropolu, kas ir mūsu tuvākais partneris. Sagatavosim uh, otro strateģisko analīzi par Eiropas narkotiku tirgu. Un pirmais dokuments ir kļūst par atsaucas dokumentu Eiropas Savienības dalību valstīm. Tur ir runa par narkotiku piegādes, monitoringu, un e, īpaši tur ir runa par kokainu, heroīnu un sintētiskajām narkotikām. Bez tam ziņojums tika uzskatīts arī par vienu no svarīgākajiem gadu dokumentiem. Un tad otra lieta ir, ko mēs vēlamies darīt, ir aizpildīt to zināšanu robu, uh, kas attiecās uz narkotiku tirgu un eh, no narkotiku līdzekļu pārdošanas iegūtu līdzekļu atmazgāšanu. Mēs vēlamies to izdarīt līdz 16. Uh, m, ANO konferencē par narkotikām. Mums ir arī jāt turpina aktivitātes, ko mēs sākām 2013. un 2014. gadā. Un tas nozīmē analizēt Eiropol eh, ievāktos datus un atbalstīt pētījumus par kokaīna ražošanas apjomiem. Mūsu centram ir arī ļoti liela pieredze tajā, lai palīdzētu komisijai noteikt prioritātes no trešām valstīm. Īpaši tas attiecās uh, kandidātu valsts, uz kandidātu valstīm, bet arī uz daudzām citām. Šie dati, palīdz uzlabot mūsu zināšanas par narkotikām kā fenomenu. Mēs um, dodam iespēju um, paredzēt un novērst narkotiku draudus. Taču mums ir jābūt um, bažīgiem ne tikai par ES pilsoņiem un viņu drošību, bet arī par ES pilsoņu veselību jo drošība un veselība ir saistīti jautājumi, un mums jāpaturprātā abas perspektīvas. Tāpēc mēs esam unikāli ES. 2015. gadā mēs turpināsim strādāt pie mūsu agrās brīdinājuma sistēmas, lai ātri noreaģētu uz riskiem, Un mēs uh, runāsim par to daudz detalizētāk pēcpusdienā. To es tāpēc vēlējos šeit tikai pieminēt. Mums ir arī jānodrošina, ka sistēma būtu spējīga identificēt un noteikt visas psihoaktīvās vielas, Pavisam šādas vielas bija vairāk nekā 100 2014. gadā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas eh, narkotiku datu bāze, kurā ir vairāk nekā 400 psihoaktīvu vielu, tiktu pienācīgi monitorētas. Un mums ir jādara daudz vairāk. bet man jāatzīst, ka mums pietrūkst finanšu resursu, lai savus pienākumus pienācīgi pildītu. Vēl viens mūsu darba svarīgs eh, komponents ir jaunās tendences mūsu centrā. Uzdevums ir paredzēt kas notiks nākotnē. 2015. gadā mēs meklējam saistību starp internetu ar um, starp narkotikām un internetu. Internets kā veids, uh, kā transportēt narkotikas, piegādāt narkotikas. Un Mums ir arī Eiropas narkotiku plāns 2013. un 2014. gadam, un šis darbības plāns um, mums ir ne tikai jāīsteno, bet arī jāziņo par šī plāna īstenošanu. Mums ir jāsniedz arī metodoloģisks atbalsts dalību valstīm, lai viņi varētu izvērtēt kas pašlaik notiek. Un tad uh, mums ir arī jārunā par marihuānas uh, likumdošanu Eiropā. Uh, tad vēl mums ir jārunā par infekcijas slimību izplatīšanos starp narkotikas narkotikas injicējošo cilvēku vidū. Un Un viena no um, bīstamākajām slimībām, kā jūs zināt, ir uh, HIV. Kaut arī pēdējā uh, nedēļā it kā ir parādījies jauns medikaments tirgū, bet tas joprojām ir pārāk dārgs. Ne. Nu. Mūsu nesenais pārstrādātais prakšu krājums vislabāk ņem vērā Eiropā gūto pieredzi ārstējot uh, slimniekus. Pats par sevi saprotams, ka to mums nebūtu iespējams izdarīt, mm, nenodrošinot savas pāraudzības sistēmas piemērotību mērķim, kā arī iekšējo procesu efektīvu kontroli. Šai nolūkā mēs paredzam turpināt uzlabot galveno epidemioloģisko indikātoru pāraudzību, saglabāt modrību, meklējot, izskatot noteikumus narkotika tirgu un ar narkotikām saistīts indikators. Mēs paredzam arī sekot līdz jaunākajai attīstībai, paredzēt inovatīvus narkotiku uzraudzības mehānismus. 2015. gadā mēs paredzam arī jaunu priekšlikumu izstrādi atkritumu jomā. Šā gada jūnijā tiks paredzēta vesela pakete ar narkotikām saistītu atkritumu apstrādē. Būšu priecīgs pastāstīt jums par jaunākajiem noritukumiem narkotiku situācijā Eiropā. Jaunākais tiek atspoguļots mūsu tīmekļa vietnē, mēs jau strādājam gadiem ilgi lai 2015. gadā paredzētu jaunu tīmekļu vietni ar sastarpējām saiknēm, ierosinu jūs iegriezties tajā. Paldies par uzmanību un būšu priecīgs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies! Un tagad mēs varam pāriet pie referentiem, ziņotājiem un ēnziņotājiem. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Mans jautājums, Gots kungs, ir ļoti konkrēts, un tas attiecās uz psihoaktīvajām vielām. Mēs zinām, ka šīs vielas e, tiek izmantotas arī, lai radītu citas vielas, kas ir legālas, taču šīs vielas sajauc savā starpā, tad um, tās ir rada bīstams narkotikas. Un e, šīs vielas, ko ļoti viegli iepludina no Indijas, Eiropas tirgo un arī no Ķīnas, tiek bieži vien pārdotas internetā. Mēs arī zinām, ka mūsu jaunieši bieži vien tās narkotikas lietojot iet bojā un Jūs jau teicāt, kā mēs šopēcpusdien par to runāsim, bet es gribēju pajautāt, ko jūs darāt, lai Eiropas Savienībā novērstu šo izplatīšanu un kas te ir darīts, lai novērtētu šo vielu bīstamību, jo ļoti grūti tās definēt kā nelegālas. Thank you, Teresa. Mikāls. Paldies, Mikāls. Lūdzu, varat atrast citu mikrofonu, ja tas nestrādā. Has changed. Oh, take your time, Mikhail. Don't don't uh, break anything. <laughs> this is this is the technology. Tādas ir tehnoloģijas. Paldies. Es pārslēgšos uz poļu valodu. Bardzo dziękuję za prezentāciju. Lielais, liels paldies par šo ziņojuma prezentēšanu un plānu 2015. gadam. Man priecē tas, ka prioritātes ir labi ieskicētas. Mēs redzam narkotikas pāraudzību risinājumu, kas šajās jomās jau ir uzsākti, kā arī normas. Dalībvalstīm ir iespējas veikt arī pašām savu uzraudzību. Runājot par, tas bija par narkotiku uzraudzību. Kā referents, kā ziņotājiem, man bija interesanti dzirdēt par jaunajām psihotropajām vielām. Tās arī ir jāizvērtē attiecībā uz riskiem. Un, jo esošā sistēma tiks saglabāta, tā eksistē jau dažās valstīs, un mums ir nepieciešami, nepieciešams, nepieciešama. Un direktors jau teica, ka ir jāsastrādājas ar Eiropolu, proti aģentūra nodarbojas ne tikai ar veselības jautājumiem, bet ķeras pie problēmas saknes. Sadarbībā ar Eiropolu mēs strādājam pie tā, lai ierobežotu pieeju narkotikām. Šai kontekstā man arī liekas jūsu iniciatīva ļoti pozitīva. Arī tas, kā narkotikas nonāk pie mums pa internetu, skaidrs, ka vienmēr būs jaunas iespējas, internets iet plašumā, bet tur pret to ir jāvērš ar regulējumu dalībvalstu līmenī. Tas nevienmēr ir paredzēts ar kolēģi. Mm, pēcpusdienā mums būs sēde ar, par psihotropajām vielām, mēs vēl varēsim to apspriest, bet paldies par to, ko jūs jau teicāt. Man tikai vienīgais mm, rāda zināmas bažas, un direktors jau to teica, ka bažas, ka iestādes finansējums tiek samazināts, arī pētījumu vērtējumu, cik liels ir briesmas, ka līdzekļi varētu nepietikt, kādā mērā, kādas sekas būs tam, ja, ja cik liela apjomā tie varētu nepietikt 2015. gadiem, vai jūs varat nosaukt skaitļus. Paldies, Mikael, ļoti saturīgs jautājums. Nākamais runātājs ir Anna Heidi. Tack så mycket för er presentation och tack för... Paldies, priekšsētāja kungs, par jūsu izklāstu un arī par svarīgo darbu, ko jūs iestāde veic. Man ir daži jautājumi. Par sākšu ar svarīgāko ir jāuz, mums ir svarīgi zināt, kas notiek dalībvalstīs, vai dalībvalsts izmanto jūsu iestādes sniegtās iespējas. Arī statistika ir svarīgs aspekts. Vai statistiski raugoties narkotika kontrabanda ir mainījusies, kādi ir dati, kas ir iegūti no dalībvalstīm. Arī tam ir nozīme. Un vēl kaut kas, ko, ko es varu tikai nosodīt, tas ir budžeta samazinājums. Jūsu darbs ir ļoti svarīgs un ir ļoti žēl, ka jums ir apcirpts budžets. Ir skaidrs, ka jūs varēsiet strādāt ar mazāku jautājumu logu, bet mēs sekosim līdz visam tam, ko jūs darāt. Thank you very much, Anna. Yeah, thank you. Paldies. Martina Andersen tālāk. Paldies! Paldies par prezentāciju! Par jūsu darbu programmu, tātad prezentāciju. Paldies par to! Kopš 2013. gada padomē turpinās diskusija par jauno psihoaktīvo vielu izplatības ierobežošanu Tika sagaidīts, ka Itālijas prezidentūras laikā vēl būs kopīgi nostāja viņiem, bet tās nenotika. Uzklausīja Latvijas prezidentūras prioritātes, bet tur neredzēja nekādas atsaucas uz šo tematu. Jūs pieminējāt, ka ir 104 jaunas psihoaktīvās vielas, un līdzīgi kā citi deputāti, arī es esmu nobažījušies par, nobažījusies par faktu, ka ir samazināts jūsu iestādes budžets, jo ir jādara daudz vairāk Mums ir nepieciešami jauni dati, jauni pētījumi. Es apzinos arī faktu, ka Britu valdība ir izstājusies no jaunās direktīvas piemērošana par jaunajām psihoaktīvajām vietām, bet jūsu rīcībā ir daudz pētniecisko re darba rezultātu. Neskroties uz to, kā apvienotā karalista ir izstājusies, e, vai jums e, vienalga varētu apmainīties ar datiem ar viņiem, kas, manuprāt, varētu būt arī noderēt e, citām dalību valstīm, lai palīdzētu cīnīties ar šo problēmu. Mēs vēl šo pēcpusdienu padziļinātāk uh, skatīsim šo jautājumu, tagad droši vien tad varēsim detalizētāk to pārnāt. Paldies, Martina. Karlos tālāk. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pievienoties tiem kolēģiem, kas eh, uzslavēja aģentūru par tās labo darbu un cik augsti mēs vērtējam tā direktoru darbu. Savā uzrunā jūs atsaucāties uz eh, tirgiem, par to jau tik runāts. Man ir konkrēts jautājums. Ja, ja tas ir iespējams, vai jūs varat minēt mums vienu, divus piemērus, pāris projektus, kurus jūs labprāt īstenotu, bet kur jūs diemžēl nevarat darīt budžeta ierobežojumu dēļ. Mums vajadzētu gūt priekšstatu par to, kas mums iet garām eh, uzspiesto budžeta ierobežojumu dēļ. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, Korāra kungs. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es um, varētu uzsvērt to, ka aģentūras uzraudzības darbs ir ļoti svarīgs. To jau teica arī daži mani kolēģi. Bet britiņu pakavēšos pie pētījuma par saikni starp narkotikām un organizēto noziedzību. Cik ļoti narkotikas ietekmē šo noziedzību ņemot par pamatu arī paraugus citās dalībvalstīs, kurās, piemēram, ir šis tas legalizēts, piemēram, vieglās narkotikas. Vai ir samazinājusies organizētā noziedzība, vai ir palielinājušies publiskie izdevumi veselības aizsardzībai, par to arī varētu vēl parunāt. Thank you, Mr. Corey. Let's move. Paldies un dosim iespēju mūsu runātājiem atbildēt. Wolfgang, es jau iepriekš atvainojos. Pieredzējuši kolēģi mums jau strādā pie šīs politikas ne tikai šajā sasaukumā, bet arī iepriekš. Viņi saka, ka veic, veicat labu darbu. Man tas jāsaka atvainojoties, jo mums ir kolēģi no Kipras, kuriem vēl ir paredzēta uh, viedokļa apmaiņa, un mēs, diemžēl, ļoti kavējām jau jums tādēļ man par nožēlu ir jāierobežo savu izteikumu. Lūdzu, izteikties īsi, un es par to arī atvainojos. Jā, paldies, es centīšos varbūt izteikties ļoti īsi, bet eh, tik tiešām es varētu runāt stundām ilgi par šo tematu. Paldies par eh, to, ko sacījāt, uzslavējot aģentūras darbu. Aģentūra tas neesmu tikai es, mums ir 101 darbinieks Lisabonā. Otra lieta, ko es ar pavisam īsi varu atbildēt, ir par budžetu. Es zinu, ka parlaments vienmēr mūsu sabiedrotais bijis jautājumā par budžetu, bet realitāte ir tāda, ka mums ir stabils budžets kopš 2010. gada, katru gadu tā pati summa ar inflācijas korekciju. Un tad ir komisijas ierosinātais budžets 2014. gadam un 2015. gadam pret parlamenta vēlmi. Mums ir atkal tā pati summa, kas mums bija 14. gadā Es zināju, ka parlaments vēlējās palīdzēt mums eh, atgūt to pašu summu, kas bijusi iepriekš, bet, diemžēl, mums ir samazinājums. Pēc sarunas ar komisiju man izskatās, ka varbūt komisija varētu apmai, nu, mainīt savu viedokli un varbūt eh, pastāv iespēja uzlabot budžetu. Nezinu, cik lielā mērā tas varētu notikt, bet atmosfēra ir mainījusies. Pavisam īsi eh, iziešu cauri jautājumiem Kas attiecas uz eh, aizliegtām vielām, tik tiešām eh, tās eh, jaunas vielas parādās tirgu un pa, pārsvarā tās nelegāls. Tagad pēdējos gados tas ir mainījies. Jaunas uh, vielas parādās nelegālo, tirgu, nelegālo vielu tirgu, un kamēr tās netiek kontrolētas, uh, to, tās var tirgot internetā vai citur. Un tieši tur ir nepieciešams riska izvērtējums. Tad, kad mēs redzam, ka dalība valsts, izmantojot mūsu tīklu vai Eiropola tīklu, ziņo, ka ir zināmi riski saistībā ar konkrētām vielām, kas ir legālas, tad tās tiek iekļautas mūsu sistēmā ar Eiropola ziņojumu, un tad mēs arī eh, tiekam uzaicināti veikt riska izvērtējumu Un tad attiecīgi arī tiek īstenot atbilstoši pasākumi. Tieši tādēļ pastāv arī riska izvērtēšanas pasākums un agrīnā brīdināšanas sistēma. Un pavisam īsi mums ir dati par kontrabandu, saņemamo informāciju no partneriem, Eiropola tīpaši un citiem starptautiskiem partneriem. Mums ir 20 gadu ilga Eh, informāciju par konfiskācijām, tur ļoti detalizēti varam eh, visu par šo procesu attīstību arī parādīt jums. Par padomi, jā, tik tiešām Itālijas prezidentūra vēlējās atrast risinājumu, eh, nonākt pie padomas nostājas, viņiem tas neizdevās. Pēcpusdienā uzklausīsim Latvijas prezidentūru, Cik man zināms, viņi plāno pabeigt šo darbu. Pavisam īsi atgriežoties pie budžeta, tas, ko mēs nevaram darīt. Mums ir datu bāzi par jaunām psihoaktīvām vielām, kur būtu jāveic ieguldījumi 200-300 tūkstoši eiro apmērā, lai eh, tā, šī datu bāze būtu nepieciešamajā tehnoloģiskajā līmenī. Es esmu uh, dubultojas resursus, gan cilvēku resursus, gan finanšu eh, darbā pie jaunajām psihoaktīvām vielām, bet es nevaru darīt vairāk, eh, neradot pārāk lielu kaitējumu citām jomām. Mums būtu nepieciešama daudz lielāka līdzekļi uh, pētījumiem saistībā ar eh, šo jauno vielu riska izvērtēšanu. Es runāju tieši par toksikoloģiskajiem pētījumiem, farmakoloģiskajiem pētījumiem. Mums nepietiek līdzekļu šādām lietām. Un vairāk naudas būtu nepieciešama riska izvērtēšanas jomā organizētām sanāksmēm, jo eh, es labprāt eh, ļautu mūsu zinātniskai komitejai Uh, piesaistīt papildus eksperts, bet šo cilvēku honorāri nozīmē naudu, un tas ir normāli, ka cilvēki prasa honorārus. Man būtu nepieciešama arī nauda aizpildīt dažus caurums, kas radīti citur budžetā tieši jauno psihoaktīvo vielu dēļ. Un pēdējais punkts saistībā ar organizēto noziedzību. Organizētā noziedzība Tur, protams, ir eh, narkotika kontrabanda, klasiskās vielas, tas jums visiem zināms, tur man nekas daudz nav jāpapildina, bet organizētā noziedzība ir sapratusi, ka marihuānas auzēšana Eiropā, eh, iepakošana un pārdošana arī jaunām psihoaktīvajām vielām ir kļūst par interesantu biznesu. Mēs cieši sekojam notikuma attīstībai, cieši sadarbojamies iekšlietu un tieslietu aģentūru vidū, mums ir arī dažādi starptautiskie partneri. Jaunajā tirgus ziņojumā mēs runājam arī par tirgus eh, apmēru un naudas atmazgāšanu. Iepriekšējā diskusijā jūs jau tik pieminēt uzbrukums, eh, uzbrukumi Parīzē. Divi no trim šiem eh, cilvēkiem, kas īstenībā uzbrukums bija ne tikai narkotiku lietotāji, bet arī narkotiku tirgotāji. Tā kā mēs nerunājam tikai par finansējumu terorismu organizācijām, kuri saņem finansējumu caur narkotiku tirgošanu, tad eh, jāsaka, ka šīs jomas kļūst aizvien svarīgāks mūsu aģentūrai, bet mēs nesamazināsim savu darbu apjomu. Paldies un ceru, ka neesmu pārāk daudz lietas eh, atstājis neatbildētas. Priekšsarētājs, jā, paldies! atvainojos eh, par to, ka ir ierobežojumi uzstāšanās ilgumā, šie svarīgi jautājumi, vēlreiz atvainojos par to, bet tik tiešām mums trūkst laika. Paldies jums un jūsu aģentūrai par darbu, kuru jūs veicat, un paldies eh, deputātu vārdā jums par darbu šai jomā. Vai es eh, varētu lūgt nākamo runas runātājs lūdzu pievienoties man šeit prezidijā? So, colleagues, I'm going to. Um... Dargie kolēģi, mums ir jāsāk tādēļ, ka mēs esam ļoti, ļoti aizkavējušies. Un te mēs iepazīsimies ar uh, Skevī Kutras Kukums kundzes uh, ziņojumu par. Um, viņa ir no Kipras un viņa ir um, pazudušo cilvēku komitejas priekšsādātāja, un pēc tam būs viedokļu apmaiņa ar deputātiem. un Libe koordinātori aicināja Libe komiteju, lai mums pasāstītu par to, kāda ir situācija. Un es atvainojos, ka jums bija jāpagaida, taču saprotiet, mūsu komitejā bija ļoti svarīgi jautājumi. Paldies, ka jūs esat šeit, paldies par jūsu pacietību. Arī mūsu ārlietu uh, komitejas draugi izteica interesi par šo uh, priekšlasījumu, un arī viņiem es atļauju šeit klausīties. Cienītie deputāti, vispirms pateikšos par iespēju mums piedalīties šeit un celt jums priekšā Kiprā pazudušo cilvēku likteņus Kiprā jau vairākus gadu desmitus ir pazuduši 2000 cilvēki. Ir gan Grieķis, Grieķijas Kipri, gan Turki izcelsmes Kipri. Par viņu apstākļiem, kuros viņi pazuduši, nekas nav zināms. Vairākumam nav zināms, kas, kur ir kauli, radinieki nevar atrast kapavietas, ir tikai fotografijas. Mm, paz, bez vēsts pazudušo cilvēku traģēdiju. Padomāsim par to, salīdzinot ar kipriešu iedzīvotājiem, salīdzinot ar to skaitu. Tas atbilst 200 tūkstošiem angļu vai 20 tūkstošiem čehu pēc iedzīvotāju skaita proporcijām. 60. gadu drāma, kas no, kuras apogējs bija Turcijas iebrukums 74. gadā. Šo te jautājumu padara tikai sliktāku. Tas ir humanitārs jautājums, kas ir jāatrisina kā prioritāte, neatkarīgi no tā, kas notika Kiprā, kāds ir faktiskie lietas apstākļi, lai arī kā Kipriešu valdība ir centusies un lai kā ir notikuši protesti arī apvienotajās nācijās nekas uz priekšu īpaši nav pavirzies pats, ja ANO ir dibinājusi izmeklēšanas komisiju 2005. gadā tika panākt saskaņotais paz, bezvērts pazudušo saraksts sastādīts. Mm, bija viens pārstāvs no, Kiprie, no Kipras, viens no Turcijas okupētās Kipras daļas, piedalījās arī ģenerāls sekretārs šobrīd Nestors no Kipriešu kopienas, Čugek Mērs no Kipriešu, eh, no Turku, Turku kopienes un apvienoto nāciju pārstāvis. Šīs programmas ietvaros notiek humanitārs workshops, tiek meklētas pēdas un tam ir arī atbalstītāji Filadelfijā. 430 no pazudušajiem ir Kipriešu kopienas pārstāvji un pār par 100 turku kopienas pārstāvji. Neraugoties uz to, ka ir savākt dažādi, dažādas liecības no iepriekšējiem gadiem, nekas uz priekšu nav pavirzījies. Pēdējos gados uh, ekshumācijas skaits ir samazinājies, kopš 2003. gada, kad tika atrasti kauli, kas atbilst tikai 15% no pazudušo skaita. Kapi tika atrast arī pietiekam lielā attālumā no bezvēsts pazušanas uzrādīšanas vietas. Turcija regulāri atsakās sadarboties, neļauj ar savu armiju iekļūt, iekļūt dažās zonās, kas tiek paziņots par, tiek deklarēts kā militāras zonas. Šeit atrodas šie te kapi, bet zonas tiek izstrā, izsludināts par militārām, lai nevarētu tajās iekļūt, lai nebūtu iespēja tikt klāt pie ekshumācijas mm, bez Turcijas karaspēkā atļaujas. Šobrīd 17 vietās ir ziņa ziņas par to, ka tur ir apglabāti ne bezvēsti pazudušie, bet 13 no, viet, 13 no šīm vietām tiek norādīts kā militāras zonas un tās ir ieņēmis okupantu karaspēks. Ja Turcija sniegtu mums savā rīcībā esošajās esošās ziņas, tad izmeklēšanas darbs noritētu ātrāk un bez papildu izdevumiem. Šobrīd mums ir vajadzīgi ir jāpēta, kura vēl atrodas kapē ar bezvēst pazudušajiem, ar cilvēkiem, par kur likteņiem nav nekādu ziņu. Tās ir intāra informācija par vietām, kur ir bijušas šīs eh, ekskumācijas. Mm, runājot par zinātniskajiem pētījumiem, ir pietiekami daudz datu par to, ka ku, turku, ka turku teritorijā ir notikusi kaulu pārvietošana ir jāizdara papildu diplomātiskais spiediens pret Turciju, pret okupantu spēku izdarībām, it īpaši Kaharjosas apkaimē, kur ir bijušas ziņas par kauliem, bet uzrādīts tikai viens neliels kaulu skaits, kas atrodas kas ir izrakts ekshumātajās, ekshumāciju vietās no skeleta. Mēs nosodām turku okupantu iestāžu dubult noziegumus, kā parāda izmeklēšanas komiteja un Arnī kunga, kas ir ANO pārstāvis ziņas, šeit ir pārkāpumi pret cilvēkiem un pēc tam viņu kapvietu apgānīšanu, faktiski kaulu pārvietošanu. Mēs visi no, atzīstam, ka tie ir noziegumi. Otrs noziegums - kaulu pārvietošana notika, lai nosaktu, noslēptu pirmo noziegumu, proti neapbruņoto cilvēku un ar kara vīru nogalināšanu, kas pretojās turku okupantiem. Tas viss ir noticis neraugoties uz to, ka 430 nezināms zināmie kīprieši no nu, tiem no, no, no šī nogalināto cilvēku skaita tika atrast tikai 130, un turklāt 15% apmērā tikai tik uziet viņu kauli cienītie Eiropas deputāti. Ņemot vērā ceturtās starptautu, starptautiskās komitejas lēmumu, ka kipriešiem, ka Turcijai ir, ir pienākums palīdzēt izmeklēt pazudušo šo Kīpras iedzīvotāju likteņus, nekas uz priekšu neiet. Ir jāuzlabo procedūras. Pretējā gadījumā nav nekādas cerība atjaunot taisnīgumu un starptautiskās institūcijas un cilvēktiesību pārkāpumi netiks izbeigti. Turcija ar apmelojumiem cenšas apiet 2004. gada māja lēmumu, starptautiskās iestādes lēmumu atlīdzināt bezvērst pazudušo radiniekiem, izmaksāt kompensācijas, ignorē termiņi, kas pagāja pagājušā gada augustā runa par 30 miljoniem eiro. Ir jāparedz šī jautājuma izskatīšana Eiropas padomes sēdē nākamā gada jūnijā samitā. Ir vesela komanda, var teikt, grupa bezvēsts pazudušo kuru radinieki, kuriem ir ziņas par kauliem, pieprasa ziņas, jebkādas ziņas par savu tuvinieku pazušanu. Mūsu skatījumā ir absurds, ka šobrīd upuru radinieki vēršas pie slepkavas, lai prasītu, lai tas pastāst, kuri noracis savus upurs. Ir jādara, jā, mums vajadzīgi enerģiskāki soļi. Izmantojam iespēju uzstāties šajā komitejā, pat, lai pateiktos par Eiropas Savienības ekonomisko palīdzību, kur finansēja mūsu iestādes darbību, kas pārstāja dalība atbalsts atbalsts mūsu iestādē pārsniedz 67% no kopējiem līdzekļiem. Paldies arī padu Eiropas parlamentam par iespēju šeit izteikties. Atcerēsimies, ka Turcija maksā simtiem miljonu dolāru propagandai, it īpaši pirms mūsu, um, pirms mūsu tikšanās sēdēm, lai stāstītu, kā viņi rūpējas par šī jautājuma risināšanu. Paldies parlamentam par atbalstu, bet mēs vēl lūdzam pieprasīt izdarīt uz Turciju papildus piedienu, lai tā izpild savas saistības un palīdz izmeklēt bezvēsts pazudušo likteņus. Ir vajadzīgs pastāvīgais ziņotājs, tieši tāpat kā pagājušā parlamenta sasaukumā, kurš sekot līdzi Kiprā bez vēsts pazudušo likteņu attīstībai. Varbūt tā būtu kāda iespēja, lai izvairītos no nožēlojamās situācijas, kurā atrodas Kiprā bez vēsts pazudušie un viņu radinieki. Un 2014. gadā šī situācija ar Turciju mums nebija apmierinoša. Cienītie deputāti, protams, ka ir grūti pastāstīt, kāda veida dzīve ir sagaidījusi desmitiem kipriešu, kur gaidīja gadu desmitiem savējo, um, savējo pārešanos kaut vai zārkos, ir gā, pagājuši gadi, gari gadi, un viņi nav pat iespēja cilvēku nav atgūvuši ne mazāko gabaliņu no kauliem, no savu tēvu, mātes, brāļa. Viņu bēdas ir neremdināmas, viņi vēlas uzzināt patiesību par netaisnīgi pazudinātajiem ir neiespējami raksturot šīs te dvēseliskās sāpes un bēdas, kas plosa Kipriešu tautu. Tāpēc es aicinu jūs, lai kā arī būtu, lai kādi būtu spēki, kas mums ir stāv mums priekšā, lielie spēki, bet atcerēsimies, ka mums katram ir savu radinieku un savu tuvinieki, un iedomāsimies, kā mēs justos, ja viņi būtu pazuduši. Atcerēsimies, ka tā ir cilvēciska drāma, Un mēs negribam jūs apgrūtināt ar varbūt kaut ko nu, pirmajā acu uzmetienā vecu lietu, bet šī lieta sāp vēl aizvien. Un beidzot, varbūt jūs visi esat jau pamanījuši, ka ir vajadzīgi, ir mums kā kipriešiem ir enerģiski jāpāršķir lapos, lai tiktu uz priekšu, tiktu, bet tomēr atjaunojot vēsturisko patiesību par netaisni pazudinātajiem grieķu kipriešiem un turku kipriešiem. Tā ir, tā ir nepie, tas ir nepieciešams priekšnoteikums abu kopienu samierināšanai, lai Kipra tiktu pāri savai pārgātnei un virzīties uz priekšu, uz nākotni ar vienotu tautu, kas būtu atbrīvota no cietokšņiem un karaspēkiem. Lielas paldies par uzmanību. Paldies, paldies par jūsu prezentāciju. Un es uh, aicinu uh, tagad um, lo, uh, deputāts izteikties, un kas attiecās uz mirstīgajām atliekām, uh, tad um, tas arī bija ļoti interesants jautājums. Uh, es atļaušu izteikties tikai trim uh, deputātiem, tādēļ, ka mums ir uh, jau laiks pārsniegts, jo tūkam ir jādodās prom, bet trim deputātiem es dodu vārdu. Vispirms Kirkos kungs. Paldies, priekšsētāji kungs. Paldies, priekšsētāji. Kutras kundzes uzstāšanās bija aizkustinoša, arī es vēlētos uzsvērt, ka mēs, nu, ka, ka mēs kā Lībe komitejas pārstāvji varam saprast, kā jūtas cilvēki, un ir jāpakustina pirkstiņš, jo šī ir humanitāra, cilvēciska lieta, kas ir jāizskata. Ir, cilvēki, ir miruši cilvēki, ir bijuši kapavietas, kas ir pārvietotas, cilvēki ir pazuduši, un mēs no Libe puses pēc iespējas vairāk centīsimies palīdzēt, cik varēsim. Pilnīgi piekrītu, ka ir vajadzīgs pastāvīgais ziņotājs, kas varētu ar ziņojumiem palīdzēt. Paldies! Paldies par to, ka jūs izteicaties īsi un bijāt skaidrs. Nākamais Mavridis. First, I'd like to extend my welcome to. Uh, es vispirms vēlētos sveikt eh, Kukumā kundzi no Kipras parlamenta, tāpat arī visiem pārējai delegācijai man pa kreisi sēž Kipras eh, parlamenta delegācija. Esmu bijis klāt šajās ceremonijās. Man tiešām aizkustināja tas, ko jūs rādījāt šeit attēlos. Man pavisam īsts jautājums Šis ir noziegums pret cilvēci. Un tam nav nekāda darīšana ar to, vai šeit runa par Grieķijas e, kipriešu e, vai e, Turcijas kipriešu. Jautājums tad līdz ar to vēlreiz. Kāpēc jums liekas, ka Turcijas militāristi un Turcija nevēlas sadarboties, tad, kā jūs iepriekš to sacījāt? un ko mēs varam darīt, lai palīdzētu jūsu mērķu sasniegšanai, ja neskaita naudas sniegšanu un referentu amatu izveidi. Finally, brief... Un visbeidzot pavisam īsi, Terī Kabras kungs. Uh, okay, thank you very much. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man šausmina tas, ko es dzirdēju no jums. Tas ir uh, šausmīgi, ka tas notiek valstī, kas ir daļa no Eiropas Savienības. Vēlos izteikt trīs pavisam īsas lietas. Ko mums darīt ar Turciju, kas acīm redzot doda naudu, dod naudu? Tā varbūt ir interesanta palīdzība, bet tā neatrisina problēmas būtību Otra lieta. Vai jūs neizslēdzat to, ka šeit darbojās kādi krimināli grupējumi, kas ir iesaistīti? Vai tiešām viss ir politiski motivēts un ka to veic cita valsts? Un es absolūti esmu par to, lai Eiropas parlaments vairāk iesaistītos šajā lietā. Mums ir jādara kaut kas konkrēts un kaut kas efektīvs, lai palīdzētu ne tikai organizēt sarunas vai sūtīt naudu, kas, protams, arī svarīgi, kā es sacīju, bet ir svarīgāk eh, risināt cēloņus, ne tikai rezultātus. Mēs skatāmies uz pagātni, tas ir šausminoši, bet kas ir vēl briesmīgāk, ir tas, ka tas turpin notikt. Un tam ir jāliek punkts. Paldies eh, par to, ka izteicāties eh, īsi. Krupums kundze, varbūt pavisam īsi varat reaģēt uz šiem izteikumiem. Mums tulki jau šobrīd strādā ilgāk par laiku. Lūdzu, izsakieties īsi. Fakts ir tāds, ka ir grūti aprakstīt dažas lietas. Es centīšos izteikties īsi. Mēs gribētu piedalīties šīs problēmas izskatīšanā, bet galvenais, ko mēs varam izdarīt, ir izdarīt spiedienu uz Turciju, lai Turcija ļauj piekļaut šiem kapiem. Ja Turcija sniegtu informāciju par vietām, kur ir apglabāti bezvēsts pazudušie, tad šī te pazudušo komitejas programma darba kārtības da, būtu drīz iztukšot, izsmelt, tad nebūtu vajadzīgi tik daudz līdzekļi, tik liela rakņāšanās, jau izrādās, ka nav īstās vietas norādītas. Mm, patiesībā jūsu loma šeit būtu diezgan viegla. No otras puses um, paužu vilšanos par to, ka šobrīd balsojums par Turcijas mm, progresu ziņojumu noris, bet netiek pat pieminēti šie te pazudušie. Iznāk, ka mums ir Eiropas Savienības valsts, kurā Eiropas parlamentā balsojumā neatspoguļojas šī problēma, un tas mūs, godīgi sakot, sašauj. Nav jau tikai kiprieši, kas gribētu virzīt uz priekšu lietu un deputāti. Ir Eiropas pazudušo personu komiteja, kur tiek apkopota informācija un ceram, ka šī procedūra noslēgsies pēc iespējas drīzāk. Jāizdara spiediens, lai tiek sniegtas ziņas, jo tas atvieglos piekļūšanu militārajām zonām, kas tiek nosaukts par militārajām zonām, kur galvenokārt atrodas apglabāti šie bezvēst pazudušie, tīpaši masu kapi, tieši tāpēc tās tiek nosauktas par militārām zonām, lai nevarētu tajās viegli piekļūt, lai būtu vajadzīga atļauja, un tas rada mums vilšanos, ka šādā teritorijā tiek dot atļauja, piemēram, piekļūt vienā, pos, vienā vietā 100 metru radiusā, bet, ja mēs gribam rakņāties tālāk, ir vajadzīga cita atļauja. Viss birokrātiskās procedūras Turcijas armijā jāiziet ir no jauna, lai varētu atkal veikt nākamo rakšanu. Un jūs saprotat, ka te ir upuri cietušie, mirušie, viņu radinieki ir jau lielā vecumā, vietas arī mainās, un nav vairs tik viegli visu to atrast, un Turcija, Turku armija, viņiem ir šīs informācija, un tāpēc viņiem tā mums ir jā, jāizsniedz, lai mēs tiek pabeigts darbu gan kipriešu, gan turku kipriešu um, labā. Runājot par noziedzīgo grupējumu nogarinātajiem cilvēkiem 74. gadā pēc Turcijas iebrukuma, tur nedarbojās noziedznieku grupas, bet okupantu karaspēks, kuriem tika doti rīkojumi karavīriem, soldātiem, lai viņi nogalētu ne tikai neapbruņots cilvēks, bet arī bērnus, ģimenes, tos, kas pretojās, un um, situācija bija tāda, ka um, šie cilvēki bija pilnīgi nonāca absolūti citā eksistenciālā stāvoklī. Protams, es te varētu turpināt to garu un plāšu, es saprotu, ka laiks ir izsmēlts, bet es ceru, ka Eiropas parlaments un iestādes stāvēs mums līdzās, lai 40 gadus vēlāk palīdzētu beidzot izskatīt šo te cilvēku drāmu, lai nepieļautu kapavietu pārvietošanu, kas faktiski slēpi noziegumus. Es ceru, ka viss tiks at, sankcionots. Kā taisnīgums, paldies vēlreiz par uzmanību, esam jūsu rīcībā, sniegsim jau kādu ziņu, informāciju, ja jūs gribat kaut ko uzzināt, nāciet, brauciet uz Kipru, aplūkojiet paši savām acīm stāvokli, kāds tajā valda. Paldies par uzmanību. Lielas paldies. Eh, es es esmu to darījis pats, un es arī iesaku kolēģiem tur doties. Un uh, būtu ļoti vēlams, ja par šādu politisku debāti mums būtu bijis vairāk laika runāt, bet tas nepadarīja jūsu uzstāšanos mazāk efektīvu. Uh, es atvainojos tiem, kas nevarēja izteikties, uh, bet pa, es jūs saprotiet, ka uh, Mums ir ļoti daudz eh, visādu darba kārtības punktu. Paldies, kolēģi! Un it īpaši tiem kolēģiem, kas ieradās uz jūsu prezentāciju šeit. Tāpēc, eh, kolēģi, šodien mēs šo jautājumu esam izskatījuši un paldies tulkiem īpaši par viņu pacietību. Un mēs atsāksim darbu pulkstens divos. Thank you.